Okay, colleagues. Um... Godātie kolēģi, saka priekšādātāji. Nolēmām it kā mazliet pagaidīt, lai redzētu, vai varbūt vairāk kolēģi neierodas zālē, atgriežoties no pusdienām, bet tā viņš šķiet, ka esam, nu, maldījušies, nebūs viņa atpakaļ. Jebkurā gadījumā gribu sveikt mūsu vidu komisāru de Guhta kungu. Viņš sniegs mums svaigāko informāciju par akta, jeb ja viltošanas novēršanas tirniecības nolīgumu, Par to esam sprieduši vairāk kārt jau parlamentā. Un domāju, tāpēc bez vilcināšanās arī uzreiz došu komisāram vārdu. Nu, pēc tam mums būs iespēja uzdot jautājumus, viņam komisārs tiem arī atbildēs. Much, uh... Lielas paldies priekšādātāji, godātie deputāti. Paldies, ka uzaicinājāt mani uz savu komiteju šodien. Es esmu atzīmējis, cik ļoti ieinteresēta Liba komiteja ir akta jautājumā un ir paudusi bažas e, vairāk kā to darīšu vairāk deputāti. Tāpēc ar prieku izmanto šo iespēju, lai atklāt ar jums apspriestos par šo jautājumu. Vienmēr esmu aizstāvējis pilsoniskās brīvības un tiesiskumu. Un tāpēc, protams, es arī negribu aizstāvēt tādu no, nolīgumu, ja būtu man kāds iemesls domāt, ka tam būtu kāda negatīva ietekme uz pilsoniskajām brīvībām. Pie šī punkta vēlāk vēl atgriezīšos, bet pirmām kārtām gribēju jums atgādināt nedaudz vispārīgas informācijas. Par ko tad mēs runājam šodien? Runājam par nolīgumu, kas mūsuprāt būs ārkārtīgi svarīgs, lai aizsargātu Eiropas Savienības konkurētspēju pasaules tirgos. Ja vēlamies saglabāt konkurētspēju, tad mums nāksies paļauties uz novatorismu, radošumu un tam līdzīgi. Tas ir viens no mūsu gal, tā ir viena no mūsu galvenajām konkurētspējas eh, priekšrocībām pasaules tirgu, un tāpēc mums vajadzīgi attiecīgi instrumenti, lai pārliecinātos, ka šī konkurētspējas priekšrocība tiek atbilstīgi aizsargāta mūsu galvenajos eksporta tirgos. Un lūk, tāpēc tie ir jautājumi, kas saistīti tiešā veidā ar Eiropas pilsoņiem. Eh, te runām par nodarbinātību, viņu motiv motivāciju turpināt radoši darboties. Realtāte ir tāda, ka pilsoņi gūs labumu no akta. Un tas nebūs nekāds uh, lielais uzraugošais brālis, kā te daži mēģina to iztēloties. Te mēs runājam par īpašumu tiesībām, uh, to aizsargāšanu saprātīgā, līdzsvarotā veidā, tādā mērā, ka tā visa rezultātā jaunās tautsēmniecības, augošās tautsēmniecības varētu arī līdzīgā mērā ievērot tam Eh, tādas normas un lai pārliecinātos, ka izgudrojumi šajos tirgos tiek atbilstīgi aizsargāti. Tas ir tas galvenais mērķis šim nolīgumam. Un domāju, ka par to nu gana visi esam viensprāts. Jūs visi droši vien esat izlasījuši akts projektu, Tas tika izplatīts jums šī gada aprīlī un ceru, ka esat guvuši atbild uz daudziem jautājumiem. Turklāt esat varējuši arī pārliecināties, ka galvenie principi, pēc kuriem komisija vadās šajās sarunās, ir atbilstīgi, un tos arī esmu jums izklāstījis plenārsēdē. Gribu jums atgādināt, ka pirmais aktas mērķis ir risināt jautājumu ar ļoti daudzajiem, skaitlis daudziem pārkāpumiem, kam ir pilnīgi noteikti ietekmi uz komercdarbību. Šis nolīgums nav saistīts ar vēlmi kontrolēt eh, internetu saturu jūsu datoros vai laptopos. Te nenotiks nekāda pilsonisko brīvību ierobežošana un patērētāju aizskaršana. Tie, kuriem vēl ir šaubas, es labprāt uzklausītu jūsu argumentus, un tad var, jūs varat man paust konkrētus piemērus no šī līguma, kas jums šķiet neatbilstīgi, un tas varēs vienkārši jums atbildēt uz jūsu jautājumiem. Otrām kārtām mēs runājam par par īpašumu tiesību īstenošanu. Mēs negrasam šobrīd īsten, īpašumu tiesību, tiesību aktus vērst plašumā un mainīt. Nē, tas ir vienkārši šo jau paredzēto tiesību īstenošana gan tiesu pārkamos, gan internetā, piemēram, aktu pārliecināsies, ka Eiropas modes dizaineri, mākslinieki, automašīnu ražītāji var atbilstīgi aizsargāt savus tiesības tā, lai viņu ražotie produkti netiktu viltoti ārpus Eiropas. Trešām kārtām Aktai jābūt atbilstīgai Eiropas Savienības akī. Tostarp pašreizējiem harmonizācijas līmenim, e, īpašumtiesību direktīvā, e-komercijas direktīvā un e, citos tiesību aktos, kā piemēram piemērojumos e, tiesību aktos par personu datu aizsardzību. Akta neuzstās saviem parakstītājiem, uzliks pa, pa, pakāpenisko sodu sistēmu, tātad trīs kļūdu sistēmu, pēc kuras tad tālāk autortiesības jāsargā akta. Turklāt arī ne, nemazinās piekļuvi vispārīgajiem medikamentiem, ģeneriskajiem medikamentiem. Es zinu, ka, tas, ka šis tiesība akts nesen tiek sasaistīts ar, valsts, ar vienas dalībvalsts institūtu, kur, tā, kur tās problēmas ar muitas tiesību aktiem. Šie ģeneriskie vispārīgie medikamenti tika aizturēti muitas procesā un nevarēja nonākt tālāk uz attīstības valstīm. Un mēs zinām, kāpēc Indijas un Brazīlijas interesēs būtu panākt aktas piesaistīšanu ar PTO konsultācijām, kas tika uzsākts, lai tīri politiski gūtu kaut kādu veidu priekšrocības, bet akta par šādiem jautājumiem nerunā, tā neregulē šos jautājumus. Vienošanās starp akta veidotājiem ir tāda, ka akta ne, nepievērsīsies šāda veida problēmām, akta nevar kalpot kā e, iejaukšanās instruments e, ģenerisko medikamentu tirdzniecībā, lai akta būtu atbilstīga politikai, protams, jābūt atbilstīgi arī trips un uh, sabiedrības veselības aizsardzības jautājumiem. Tie tie akti, kas uh, regulē ģenerisko medikamentu tirdzniecību. Esam guvuši pro progresu tālākajās sarunās, bet, diemžēl, tas noticis uz ambīciju rēķina. Eiropas Savienības mērķis iekļauties Eiropas akī robežās tomēr ir noturēts, iz, sasniegts. Uh, tādās jomās kā interneta sadaļa, piemēram. Esam ieprie, iepriekš nebija teksta, par ko panākta vienošanās. Tagad daudzpusējā struktūrā uh, ir izmantot tieši Eiropas Savienības teksti, kas izmantoti kā kompromisa formulējums šai līguma, nolīgumā. Tādās svarīgās jomās, kā piemēram tiesību aktu īstenošana pie uh, robežām ir panākta vienošanās par to, ka akta puses eh, sa, harmonizē savu rīcību tikai zemākā kopsaucēja līmenī, un par to vienojās visas aktas parakstītāja puses. Eh, sarunas ir bijušas nedaudz eh, negatīvas attiecībā uz Eiropas Savienības interesēm, attiecībā uz īpašumu tiesībām. Uh, kas, nokļau, kas iekļaut šajos līgumos un par šiem īpašumtiesību turētājiem. Nu, piemēram, eh, zemnieki, kas eh, ražo produktus ar izcelsmes vietas norādījumiem, arī viņiem bieži vien, piemēram, nāk sastapties ar viltošanas eh, draudiem, viltošanas, viltotiem produktiem. Problēma ir tāda, ka daži no mūsu partneriem uz, uzskata, ka šai līgumā jāiekļaut tikai autortiesības un tiesības uz zināmiem, uz zināmiem zīmoliem. Mēs nepiekrītam, mēs vēlamies, lai tiek aizsargāti aizsargās Eiropas Savienības intereses plašākā mērogā. Nākamais rauds visdrīzāk notiks jūlijas beigās Vašingtonā, un lai arī mēs šobrīd pietuvojamies beigu stadijai, tomēr būs vajadzīgi vēl vismaz pāris sarunu raudu, lai sarunas pilnībā noslēgtos. Par pārskatāmību runājot, Eiropas Savienība ir pārliecinājusi savus partnerus šos sarunu tekstus laist atklātībā. Tas bija lūgums no jums, no parlamenta, un priecājos, ka varam šo lūgumu izpildīt, un aprīlī tad to arī darījām. Diemžēl pēdējā raundā viena no aktas pusēm nostājās pret uh, šī Eh, jau publiskotā teksta publi, atsvaidzināšanu publiskā kārtā. Komisija izsaka nožēlu par šo ļoti nepatīkamo vienpusējo lēmumu, jo tas ir tiešām pretproduktīvs un varētu atkal no jauna viest bažas un aizdomas, saistī, kas jau tāpat cirkulē ap šo nolīgumu. Uh, lielākoties tomēr šeit mēs runājam tikai par tādu kompromisu tekstu un nekādi jauni, nekādi jauni noteikumi netiek iekļauti tekstā. Tajā pašā laikā mēs pilnīgi noteikti šo tekstu Eiropas parlamentam piegādāsim un arī atbilstīgi jūs par visu informēsim. Par pēdējo dokumentu formulējumu esam nodrošutos Inta sekretariātam un šobrīd tur tiek, no, notiek eh, tekstu salīdzināšana teksts būs jūsu dokuments, tiks jūsu rīzībā pavisam drīz, bet tas ir paredzēts tikai un vienīgi jūsu acīm. To nevajadzētu laist nekur ārpus parlamentu. Tas, protams, ir tas nosacījums, pie kāda mēs esam gatavi jums šo, šo dokumentu parādīt. Esmu gatavs diskutēt ar visiem interesētiem deputātiem. Um, un uh, domāju, ka tas, kā mani darbinieki ir ar jums sadarbojušies, līdz šim ļoti labi parāda šo mūsu vēlmu un apņemšanu, apņemšanos. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Liels paldies, saka priekšsādātāji. Viens runātājs pieteicies uzstāties, ne divi. Lambrinīdis kungs pirmais, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Paldies arī jums, komisāra kungs, ka bijāt šeit, ka pastāstījāt mums par jaunākajiem notikumiem šai jomā. Nesen uzzinājām, cenšoties iegūt informāciju par aktu no visvisādām pusēm un avotiem, uh, ka pat, pat, pats tas grūtākais ir tais detaļās šī nolīguma ietvaros, tāpēc tie vispārīgie izteicieni par to, ka lūk, tiks aizstāvāts eh, pilsoniskās brīvības un Eiropas Savienības tiesība akti saglabāt, man tomēr likās vienmēr tie ir tad mazliet tāda. Um, piezīmīt, allaž klāt, ka lūk, ka tas viss būs atkarīgs no detaļām. Nu, varbūt atcerēsieties pats savu sagatavoto dokumentu pirms trim mēnešiem. Vēl viens aspekts, ja vien teksts nav mūsu priekšā, tad tādā gadījumā mēs nevaram arī to būtiski, būtiski izpētīt, jo tikai tad, ja tas ir mūsu priekšā, mēs varam redzēt, kā detaļas mainīšās sarunu laikā, jo citādi mēs runājam tādas te teorētiskā līmenī. Pamatojoties uz to, ko zinām jau šobrīd, gribu vaicāt jums, uh, kas notiks ar intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību pie robežām. Vai tas tiešām tiek pilnībā izslēgts, ka robežsardas iestādēm būs tiesības inspicēt, piemēram, lūk, dators, laptopus, iPodus eh, tiem ceļotājiem, kas šķērsos robežu, jeb vai tomēr šāda veida iespēja nav pilnībā izslēgta un tā varētu kļūt par regulāru praksi akta ietvaros? Tas ir pirmais jautājums. Otrs jautājums. Tas, ka akta neuzliek pienākumu parakstītāju pusēm pieņemt attiecīgus likumus, šo, šos likumus par trijām kļūmēm, ir viena lieta, bet otrs ir, vai tā tomēr nemudina īpaši privātu uzņēmumus pieņemt pasākums, kas ļautu tiem pašiem sevi aizsargāt pret potenciālām uh, prā, tiesas prāvām ņemot vairāk aktu, piemēram, tā kā tas ir bijis iepriekš, varētu, piemēram, likt priekšā uh, Nu, varbūt tas ir tais pēcteksta piezīmēs, ka šāda veida likuma pieņemšana varētu būt viens no veidiem, ka, eh, ka šā, lai šāda atbildība negultos uz privātu uzņēmumu pleciem. Tātad, ja jūs esat privāts uzņēmums un akta šo konkrēto jomu atstāja neregulētu un skaidru un gaišu tomēr ne, nenoliedzot to, tad tādā gadījumā es kā privāta uzņēmuma īpašnieks, īpaši maza uzņēmuma īpašnieks, varētu jūs ties spiests tomēr jau iepriekš profilaks nolūkos. Nu, sevi aizsargāt, piemēram, baidoties, ka varētu būt kāds intelektuālā īpašuma tiesība pārkāpums un varētu mēģināt pats sekot līdzi leju pielādēšanas mm, leju pielādēšanas procesam, ko lietot aizmanto. Nu, kā jūs teicāt, no akta saprotu, ka akta neuzliek šo pienākumu, bet tāpat laikā tā, protams, ļauj jums to darīt. Un es tiešām gribētu cerēt, uh, ka sarunas, eh, sarunu vedēja, lai gatā varētu pārliecinās par to, ka šādu vai tieši vai netieši atsaucas, kas pastāv tekstā, nenovestu pie šādu tiesību aktu skaidrojumu. Man būtu vēl daudz, kas teikt, bet es domāju, ka mums vienkārši šobrīd nav pietiekami daudz informācijas, lai es izteiktu kāds komentārs. Ar nepacietīgi gaidu iespēju izlasīt šo tekstu. Es nezinu, kad tad mēs viņu izsaņemsim. Ja jūs teicāt, ka jūs tagad to mm, iedo, nodosiet mums, mēs būtiski pēc pāris dienām dodamies atvaļinājumā, tad tas varbūt būs tikai septembrī, kad varēsim to izlasīt, jo to nedrīkstam iznest no telpām šeit, un tas varbūt jau būs par vēlu. Tad tie ir tie divi sākuma jautājumi, un nu, iespējams, ka debašu laikā, šādu debašu eh, laikā izrietēs vēl vairāk citi jautājumi. Paldies, Tavrus! Komisārkungs, vai mēs varam dot arī citiem vārdu, un tad jūs atbildēsiet visiem jautājumiem kopā? Jā, Kellers kundze. Jā, es gribēju pievienoties, paužot bāžas, ko nu pat pauda man kolēģis. Turklāt gribēju uzsvērt faktu, ka galvenā rezolūcija ne tik vien aicināja nodrošināt piekļuvu dokumentiem parla deputātiem, bet arī sabiedrībai kopumā. Un tagad, kā zināms, tas nav iespējams. Tāpēc mēs labprāt gribētu zināt, kur, tad, kur tā bija puse, kas bija pret šī dokumenta publiskošanu. Un kāpēc ir izteikts šis process? Kāpēc šis process netika izteikts iepriekšējā saruna raudā? Kāpēc tas ir tagad, kad, protams, joprojām tiks sagatavot jaunu un jaunu dokumentu projektu? Tātad mūsu priekšā ir tikai aprīļa versija, un pēc tam vairs mēs neko neesam redzējuši, jo, kā jau jūs teicāt, komisāra kungs, ir ārkārt, mums ārkārtīgi grūti izvērtēt kaut ko, kāda būs šī dokumenta nolīguma ietekme, kāda būs šī dokumenta sadaļa ietekme ja mēs tās nevaram izlasīt, un būtu ārkārtīgi svarīgi, lai mēs tomēr saņemtu arī ārēju atbalstu šai jomā, bet to mēs, protams, nevaram darīt, ja dokuments nav publiskots, ne, netiek nodots atklātībai. Līdz šim komisija šķiet nav īstenojusi nekādus ietekmes novērtējums par to, ko šie atsevišķie nosacījumi varētu nozīmēt, piemēram, attiecībā uz piekļuvu medikamentiem vai tehnoloģiju nodošanas jomā, jo mēs visu laiku runājam par to, ka, lūk, norisinās klimata pārmaiņas, mums vajadzētu pielāgoties tām, vajadzētu veidot jaunas tehnoloģijas, nodot šīs tehnoloģijas tālāk. Un kā tad akti ietekmēs, piemēram, tehnoloģiju nodošanas procesu? Es zinu, komisār kungs, ka jūs vienmēr sakat, lūk, ka tā nekādā veidā ne šis nolīgums neietverēs ģeneriskos medikamentus, bet kur ir pierādījums? Kā, kā mēs varam zināt, ka tas tiešām tā būs, jo te šobrīd viss ir tikai tādās juridiskās frāzēs, un atklāt sakot, eh, pilsoniskās īstenošanas sadaļā tas tomēr joprojām tā izskatās. Tur notiek, eh, tiek, uh, daudz, daudz restriktīvāka pieeja šeit nekā trips nolīgumos, un tāpēc mums atklāt sakot ir diezgan būtiskas baur, bažas par šīm sadaļām nolīgumā, kas mūsuprāt tomēr varētu nu, radīt ierobežojumus vispārīgo jeb ģenerisko medikamentu tirdzniecībai. Un tātad ļoti grūti mums kaut ko izvērtēt, ja nav ietekmes novērtējumi, ja tekstu nevar publicēt. Nu, komisija turpina apgalvot, jā, ka lūk, nekādas ietekmes nebūs, bet, nu, eh, līdzīgā kārtā jau tāds pašs debats arī bija par SWIFT nolīgumu atsevišķi komisijas izteikumu laika gaitā izrādījās, ka nemaz nebija tik patiesi Tāpēc domāju, ka mums ir vajadzīgs ietekmes novērtējums, mums vajadzīga publiska piekļuva un arī informācija par to pusi, kas ir pret šī dokumenta publiskošanu. Turklāt arī tika jau teiks, ka mēs vēlamies tādas drošības klauzulas, kas ļautu mums pārliecināties, ka datu aizsardzība un piekļuva medikamentiem patiešām tiek garantēta tekstā. Jo nepietiek ar to, ka tikai kādā lapusē 119 pēkšņi ir atsauce uz eh, cilvēktiesību deklarāciju, un tad tur savukārt it kā šāda veida darbība tiek atkļa, atļaut. Nē, domāju, ka šāda veida lietas ir skaidri un gaiši jāpasaka jau šajā nolīgumā skaidri tekstā jāatļauj tādas lietas. Nu, var, tas arī var būt viss, ko šobrīd gribēju teikt, bet ar nepacietību arī gaidu iespēju iepazīties ar šo tekstu tuvāk. Paldies, Enšjūkungs tālāk. Paldies priekšsēdētāji, man divi jautājumi. Pirmām kārtām, vai komisija ir nolikusi datumu soda piemērošanai par īpašumtiesību, intelektuālā īpašumtiesību neievērošanu? jo jāpaturprātā arī sociāla-ekonomiskais, ekonomiskā ietekme šāda veida aizlieguma. Es domāju, ka būtu nepieļaujami. Uzskatīt eh, šāda veida mm, pārkāpumus par būtiskiem eh, nodarījumiem un piemērot būtiski li, um, ap, apjomīgas sankcijas. No atsevišķu pasākumu, piemēram, var ietekmēt arī sabiedrības veselību, bet šīs uh, nodarījumu līmenis ir ļoti dažāds. Kā pārliecināties, ka šāda sīkāka nodarījuma netiek iejaukt tādos notiet, nopietnākos nodarījumos? Nu, piemēram, interneta piekļūs nodrošinātāji būtu jāsauc pie atbildības par rīcībām, ko īsteno viņu klienti ja viņi nepiedāvā atbilstīgu filtrēšanas eh, iespēju savos tīklos. Jo, manuprāt, pastāv zināmas briesmas, ka, ka varētu šeit notikt neatbilstīga rīcība. Nākamais ir, jūs nevēlēties uzstāties ļoti labi, nu tad mēs atgriežamies pie komisāra. Lūdzu, komisāra, varbūt jūs varētu tad atbildēt uz jau uzdotajiem jautājumiem. Um. Pirmkārt, kas attiecas uz robežu kontrolēm, vai es to varu garantēt? Nu, var tādu vispārīgu atbildi sniegt. Arī Kelleris kundzei garantijas, ko piedāvā līgums, protams, Mēs dzīvojam tiesību valstī. Tātad, eh, ja kaut ko likums neatļauj, tad tas ir aizliegts. Šīs vispārīgais princips arī šajā situācijā piemērojams arī uz robežu kontrolēm. Tātad šajā ziņā, nu, var garantēt, ka uh, ceļotāju klēpdatoru netiks kontrolēti. Um, ehm, esošajā muitas regulā ir de minimis klauzula, kas uh, eh, pat aizliedz um, kontrols izdarīt ceļotāju uh, bagāžu ja nav runa par eh, kaut kādām pamatotām aizdomām attiecībā uz narkotika vai citu kontrabandu tam līdzīgi, un nepastāv nekāda nolūka to arī mainīt. Lambrinīdas kungs. Un te eh, patiesībā nav runa tikai par aktu, bet eh, arī plašāk par ES likumdošanu, par materiālām tiesībām Akta ir procedurālās tiesības. Tātad. Eh, eh, aktā par to tieši nekas nav teikts, bet ir citājies likumdošanā vai dalībvalsts eh, likumdošanā vispār. Un aktā tādā ziņā tam varbūt, varbūt tam nemaz nav jābūt. Tur aktā ir runa par procedūrām, par ieviešanu un piemērošanu, un, un, un tas ir, tā ir daļa no ES e materiālajām tiesībām. Vai e interneta provideri tiks mudināti sniegt eh, kaut kādu vairāk, plašāku informāciju. Eh, šis trīs triecienu pieeja, mm, mm, ar to tiem varētu nākties saskarties, to akta neaizliedz, bet atbildi ir atkal tā pati. Mm, nav dalībvalsts, kurās ir trīs triecienu pieeja. Arī Francijā nav, un ar aktu tas eh, nemainīsies, protams. Tad, tad tas ir dalībvalsts ziņā izlemt šo jautājumu un pat labāk arī es Eiropas Savienības. Jo, protams, Eiropas Savienība varētu pieņemt šajā jomā likumdošanu, vai ir pieļaujami trīs triecienu pieeja vai nē. Nu tā uzreiz to nevar izslēgt šādu iespējamību, ka es varētu pieņemt likumdošanu šajā jomā, tā varētu būt materiālā likumdošana. Uh, Bet tagad tas nav Eiropas līmenī, tas ir nacionāla līmenī. Francijā tas eksistē. Un tad, nu, akta būs eh, īstenošanas, piemērošanas darbrīgs, bet manā valstī tas tā nav. Piemēram, Beļģijā attiecīgi tas nevar tikt īstenots, jo nav materiāltiesiskās bāzes tam. Nu, es domāju, tā mums ir jāraugas uz šiem jautājumiem. Kelleres kundze, kas ir pretējā puse? Mm, nav viegli atbildēt, bet palūkosimies nā, eh, pagātnē. Nu, ja jūs to izdarīsiet, varbūt jūs arī atradīsiet diezgan vieglu atbildi. Tā noteikti nav Eiropas Savienība un tad jūs uh, gandrīz automātiski saskatīsiet atbildi, kas ir šis pretinieks. Uh, tātad mēs sabiedrībai plaši pieejam šo tekstu nevaram padarīt, bet tagad tas ir pieejams, jūs varat to apskatīt. Mm, to jūs variet pārbaudīt diezgan viegli. Jums bija jautājums par ģenētisko medicīnu. Nē, e, to tas neietekmēs šo jomu. Starp citu, pie robežām ir bijušas kontrols ar ģenētisko medicīnu, jo muitas iestādes vēlējās materiālās intelektuālā īpašuma tiesības piemērot, piemēram, attiecībā uz patentiem, un komisija ļoti skaidri ir paudusi savu nostāju, ka tas ir pieļaujams tikai, piemēram, lai pārbaudītu, vai nav runa par viltotām precēm. Nu, piemēram, attiecībā uz medicīnas precēm tas ir diezgan bīstam praksi. Un vēl viena tāda bīstam praksi ir viltot medikamentu pārdošana internetā. Bieži tie ir placebo medikamenti un uh, citāda veida bīstam. Bet tad ģenētisko medicīnu tas neietekmēs. Indijas varas iestādēm arī padarījām skaidru, ka mēs parūpēsimies par to, lai tas neatkārtotos, un tad es arī īsti nesaprotu, kāpēc pēkšņi tiek lūgtas konsultācijas. Mēs skaidru Indijas eh, valdībai pateicām, ka mēs gribam mm, brīvās tirdzniecības līkumā iekļaut šādu punktu, ka mēs par to runājam viņiem. Bet to tas neskars tātad. Zāles arī aizsargā patenti. Un tas arī nav krimināla tiesība vai robežu kontrols jomā, tātad tas nav aktas darbības jomā, tā sakot. Vai mēs esam izdarījuši ietekmes izvērtējumu, es nedomāju, ka tam būtu kaut kāda nozīme, kaut kāda jēga šajā kontekstā. Komisija ne. E, raudzīsies tālāk par ESAK akī un esam balstījuši savus pētījumus uz 2004. gada direktīvu uh, eh, pēc priekšlikuma par internetās īpašumu tiesībām un uh, direktīvu par IPR piemērošanu. Un arī esam ņemuši vērā uh, ESO pētījumu par uh, pirātismu un intelektuālu īpašumu tiesības pārkāpumiem un šeit uh, tiek novērtēts, ka ir 250 miljārdu dolāru eh, vērtība viltotiem eh, šādiem izstrādājumiem. Tad tirdzniecībai tas ir vairāk nekā vairāk valstu iekšzemes koprodukts. Mm, bet, nu, joprojām mums vajadzētu izdarīt uh, konkrēts ietekmes izvērtējums, vai tas būs vajadzīgs, es domāju, ka nē. Uh, Šeit ir runa par ekonomisko ietekmi, jūs drīzāk gribējāt e, pētījumu varbūt par materiālo ietekmi. Nu, es domāju, īsti problēma tas nerisināt, jo akta e, neskar materiālās tiesības, tas skar procedurālās tiesības. Tātad mēs varam par ekonomisko ietekmi izdarīt teikums izvēlēm. Tie, tā eksistē, bet tas nekādī neietekmēs akta saturu ja nu vienīgi ekonomiskās, ekonomisko pusi tas var izgaismot, bet godīgi sakot, Enču kungs, jūs jautājumu tā īsti nesapratu, varētu būt, ka tā ir mana vaina, bet es īsti nesapratu, ko jūs gribējāt jautāt. Savā uzrunā es pieminēju, ka Mums joprojām ir diezgan liels arī domstarpības par aktu starp sarunu vedējiem, un viena no lielākām domstarpībām ir par to, ka lielākā daļa citas sarunu puses vēlas intelektuālā īpašuma tiesības aizsargāt un preču zīmes, bet ne dizainus. un geogrāfiskās norādes, izcelsmes norādes. Manuprāt, tā ir tāda sarkanā līnija. Ja dizains un geogrāfiskās izcelsmes iek, e, norādes mēs nevarēsim šeit iekļaut, tad es tiešām gribētu sev jautāt, kāds būtu šāda nolīguma, e, kāda būtu tāda jēga Došu jums piemēru. Nesen mēs e, e vedām sarunas par e, brīvās iezīcības nolīgumu ar e, Centrālu Ameriku, un mēs gribējām geogrāfiskās izcelsmes e, norādes aizsargāt, un mēs nonācām pie secēm, mēs atklājām, ka amerikāņi savā e, ASV savā brīvās tirdzniecības nolīgumā ar Centrālu Amerikas valstīm vairākas tirdzniecības uh, markas bija uh, um, aizsargājuši vai pateicāk to saturu. Tātad tas, ko mēs saucam par geogrāfiskās izcelsmes norādi, bet tāpēc, ka e, šīs e, prežģījums jau bija aizsargāts, e, mēs to vairs nevaram ikā izdarīt. Tātad Amerikā izmanto uh, pretzīmes tam pašam mērķim, kā mēs geografiskās izcelsmes e, e, norādes, bet viņi nav gatavi tātad aizsargāt geografiskās izcelsmes norādes. Nu, tā ir tāda liekulība. Es uzskatu, ka e, tā ir sarkanā līnija, arī komisija tam piekrīt. Mēs tagad konsultēsimies ar dalībvalstīm, kāds ir viņu viedoklis šajā jautājumā, un es arī skaidri paudīšu ASV varas iestādēm, ka to mēs tā nepieņemsim. Varbūt par vēl diskutēt par aizsardzības eh, apjomu, kā arī to, kuros, eh, kurām valstīm būtu ne tikai tiesības, bet pienākums to piemērot. Tātad jums ir viss šī plašā geogrāfiskās izcelsmes norāžu sistēma, un tas varētu būt sarežģīti, bet vienkārši to vispār ignorēt un to pašu, eh, tā, tā sakot, pa sēdzurīm izdarīt caur prežģīm aizsardzību, tas, manuprāt, ir negodīgi, un es domāju, ka pat mums būs ļoti nopietnas sarunas. Tika arī jautāts, vai mēs varētu pie tā atgriezties pirms parlamenta aktivitāšu atsākšanas eh, augusta beigās, septembra sākumā. Nu, atvaļinājuma periodā jūlija beigās būs saruna nākamais rauns, par to turpināsim jūs informēt, tātad eh, nebūs tā, ka mēs neko nedarīsim šajā laikā, bet jaunās parlamentārā gada sākumā es domāju, ka situācija eh, būs tāda pati. Un iemesls jau es minēju, ka ir fundamentāla mm, domstarpības starp sarunvedēju pusēm, īpaši attiecībā uz to, kura intelektuālā īpašuma tiesības tad mēs gribam aizsargāt ar aktus palīdzību. Nezinu, varbūt, ka Enču kungs varētu vēl savu jautājumu mazliet paskaidrot, jo es to tā īsti varbūt nesaprātu arī nevarēju atbildēt. Priekšsēdi. Lambrinīdis vēlējās vēlreiz izteikties, arī Albrehta kungs ir lūdzis vārdu bet neskatoties to, ka esam diezgan mazskaitlīgi, runā, aicināšu jūs runāt īsi un kodolīgi, tad Enčo kungs lūdzu arī jūs varat paskaidrot un pēc tam Lambrinīdis. Es vēlējos zināt. Vai šajā tiesību aktu pasākumu kopumā, kas ir paredzēts intelektuālā īpašuma turētāji tiks eh, sodīti vai nē. Un vai sodu sarakstā jūs tāpat attieksties pret eh, viltotām, viltotiem eh, medikamentiem no vienas puses un nevainīgiem, mazāk bīstamiem produktiem no otras puses, vai sodi būs tie paši? Uh, šiem diviem viltojumu paveidiem. Tātad medikamenti no vienas puses un tad kaut kādu, teiksim, nu, vienkārši informācijas e, iesūknēšanu no interneta no otras puses. Par datu iesūknēšanu internetā, es domāju, skaidri pateicu, ka tā ir vajadzētu būt milzīga apjoma, viltot medikamenti, protams, pat nelielā daudzumā var būt ļoti bīstam. Te nav runa tikai par eh, tātad, eh, intelektuālo īpašumu aizsardzību, bet arī par sabiedrības veselību. Un šeit uh, muitas iestādēm ir tiesības un es pat teiktu pienākums to pārbaudīt, vai bīstami produkti uh, tiek ievest valstī vai nē. Te es teiktu, ka tas ir labi, ka pat neliela daudzumā notiek pārbaudas. Mm, pat netik dikti tāpēc, ka šeit ir patenta aizsardzība vai nav, bet mm, drīzāk no sabiedrības veselības viedokļa. Tātad vai nav kāds bīstams vielas šajos medikamentos? Mm, te jau nav pat runa vairs par uh, daudzumu, bet par bīstamību arī nelielā daudzumā. Tātad eh, cilvēki, kas internetā iegādājas medikamentus, es domāju, tā ir nopietna problēma īpaši tad, kad ir runa par kaitīgām vielām. Kā mēs varam šo problēmu risināt, nu tas vēl uh, jāskatās, bet pati problēma kā tāda man šķiet nav procedurālas uh, dabas, bet uh, tā ir materiāla. Mēs nedrīkstam ļaut uh, bīstams vietas importēt Eiropas saimnībā. Uh, tas, nu, lūk, tāda ir mm, lietas būtība. Paldies. Nu, tad varētu arī gandrīz jau beigt, Lambrinīda kungs, jūs pavisam īsi, jo jūs jau vienreiz runājat, tad Albrechts, komisāra kungs. Negribu jūs garlaikot ar detaļām, kuras jūs jau labi ziniet. Tātad, kāpēc eh, akta debats ir kļuvušas tik sensitīvas īpaši attiecībā uz intelektuālo īpašumu? Un tāds tiešām ir, jo jūs ziniet, ka sarunvedē puses akta tā uh, ir pakļauts milzīgam lobēšanas spiedienam no uh, mūzikas uh, izplatītāju uzņēmumiem, filmu un tā tālāk. Un neviens nevēlas intelektuālo īpašumu atstāt uh, tā bez ievērības šajā zālē, bet mēs raugamies uz 21. gadsimta uh, problēmām ar, uh, caur 19. gadsimta acīm. Intelektuāla īpašuma aizsardzība internetā tā ir visam cita eh, problēma. Un tā vietā, lai rastu jauns uh, veidus, kā nodrošināt, ka uh, intelektuāla īpašuma turētāji saņem pienācīgu atalgojumu un aizsargā tātad uh, internetā šīs tiesības. Uh, akta tiek izmantot kā darbrīk, lai atgrieztos, minēšu piemēru, priekšēdus Tavros, vai tu vari izteikties varbūt tā kodolīgi, jā, jā, taisnība, taisnība. Tātad, vai jūs varat pateikt, kāds kompromiss ir panākts attiecībā uz komerciālo apjomu, attiecībā uz iesūknētiem informāciju, attiecībā Iepriekšējā uh, uh, nolīgumā te bija arī pat smagas sankcijas attiecībā uz iesūdzēšanu, kurā nebija nekāda finansiāla motivācijas. Vai arī tagad tas tā joprojām ir, jeb šī jūs komerciālos apjoms eh, ierobežojat tikai attiecībā uz tiem, kas ar to pelna lielu naudu. Vēl viens piemērs attiecībā uz uh, to, vai svarīgi soļi ir pieņemti. Tūlīt beigšu, Sofija. Tātad bija piedāvājums internet eh, pakalpojumu eh, piedāvātājiem uzlikt par pienākumu eh, tiesību turētājiem sniegt savu lietotāju identitāti, kas iesūknē mūziku. Otrā, trešā opcija, viena no pantiem. Vai to pieņem vai nē, mums tas ir jāzina. Kāpēc? Tā vietā, lai policija iesaistītu Eh, un kurš to vēlas veicināt, kā eh, internetu eh, pakalpojumu turētājiem ir pienākums privātas kompānijas informēt par manim vai jūs vai citām privātām aktivitātēm. Tas rada ļoti nopietnas bāzes. Vai jūs varat informēt, kādas ir šajā ziņā situācija pēdējā aktas nolīguma projektā? Pēdējais runātājs Jānis Albrecht. Paldies, priekšsētājs kundze. Man ir trīs komentāri, kurus vēlējos minēt. Pirmkārt, manuprāt, ir pilnīgi skaidri jāpasaka, ka mūsu rezolūcija šeit parlamentā teica, ka mēs vēlamies, lai akta skatītos tikai uz pašu galveno, protams, uz viltošanas apkarošanas pasākumiem. Un man šķiet, ka, ja tiek pārkāpts intelektuālā īpašuma likums, tas neiekļaujās tajā pamat jomā, kuru mēs vēlamies regulēt ar šo dokumentu. Es to saprotu kā produktu viltošanu, kā tirgus viltošanu un nevis par intelektuālo īpašumu un par tā īstenošanu. Tas ir kaut kas cits. Mums ir jāpaturprātā tas, ko parlaments ir teicis pats savā rezolūcijā. Un ir pilnīgi skaidrs, ja akta iziet ārpus kopienas akī, tad tā nesaņems lielāku vairākumu atbalstu no parlamenta. Un tas jums ir jau iepriekš jāapzinās. Tas nozīmē arī, ja jūs runājat, piemēram, par šo trīs triecienu mehānismu, tad jums jāskatās uz telekomunikāciju pakotni, un tur ir ļoti liela nodrošinājuma. Nav iespējams, ka dalībvalstis mazina šos nodrošinājumus, par kuriem ir vienošanās Eiropas līmenī. Tas vienkārši nav iespējams. Un arī šīs akta sarunās nevar atsaukties, kā dalību valstu iestādes pats par, paši par sevi izlems, jo šeit ir kopienas tiesību akti. Un tas ir jāņem vērā starptautiskos nolīgumos, par kuriem, protams, var runāt, bet ir jābūt saskaņā ar šiem lēmumiem. Citādi tas būtu nekonsekventi, un parlaments ir jau skaidri un gaiši pateicis, ka mēs nevēlamies tā rīkoties. Un būtībā mēs šeit runājam par pamattiesībām un tiesiskumu, un tas ir ļoti jutīgs jautājums, kad mēs runājam par IPS atbald, atbildību un kaut kādām kriminālu sankcijām kas tiek minēts šādās sarunās. Tā ir joma, kur ir jāiesaista parlaments, ja mēs runājam par jauniem pasākumiem, par jaunām regulām, tad būtu labāk to visu sākt no sākuma, nevis vienkārši apmēģināt apiet parlamenta tiesības šeit pieņemt kādus lēmumus. Un ļoti svarīgi ir, ir tikai īstenot un vienoties par līkuma ieviešanas pasākumiem, bet arī iekļaut nodrošinājums un citas vienošanas par tehnoloģiju nodošanu, par preču plūsmu. Mums ir arī citas politiskās jomas, attīstības politika, kuru mēs vēlamies īstenot, un tas ir ļoti svarīgi šim parlamentam. Paldies! Paldies, komisārkums, lūdzu! Jā, paldies! atbildot Lambrinīdis kungam, komerciāls apjoms, tas nav definēts Eiropas Savienības tiesību aktos. Un tas nozīmē, ka komerciāls apjoms un tā definīcija tiks eh, de noteikta katrā dalībvalstī atsevišķi, vai nu to darīs ar likumu vai ar tiesas palīdzību. Jā, bet aktā ir otrajā pantā 1.4 definīcija. Tur ir rakstīts, lūk, kas ir komerciāls apjoms. Ja starptautiskā nolīgumā ir šāda definīcija, tad, protams, tas uh, būtu ar prioritāti pār nacionālu tiesībām. Ja tas būtu aktu nolīgums, jā, bet tā nebūs, saka uh, komisāra kungs. Un Tālāk par IPS režīmu tas ir pilnībā saskaņots ar e-komercijas direktīvu un nebūs nekādu jaunu pienākumu. Par Ambrehta kunga teikto. Tos, ka mēs nodrošinām kārtības ardību šajā jomā ir nepieciešams, jo daudzi ekonomiskie operatīvi operatori Eiropā ir atkarīgi no intelektuālā īpašuma aizsardzības, piemēram, geogrāfiskās izcelsmes norādes ļoti augsts kvalitātes lauksamniecības produktiem, dizaina paraugi modas industrijā un arī citās nozarēs, kur šāda tiesība aizsardzība ir ļoti nozīmīga. Un runājot par parlamenta rezolūciju par caurskatāmību un akta pārunu situāciju, par kuru jūs balsojat 10. martā, tur tiek iekļauta konkrēta atsauce 9. punktā uz viltošanu. Šis apjoms nav skaidrs, bet šķiet, ka tas iekļaut autortiesības. Un līdz ar to viltošana attiecās uz un ņemot vērā intelektuālās īpašuma tiesības, rezolūcija aicina komisiju vēst sarunas par tiesību īstenošanu attiecīgo tiesību aktu ietvarā, un tieši to mēs arī darām. Un tev ir rakstīts, ka komisija neaicina akta puses īstenot muitas kontroli vai sankcijas attiecībā uz patentu pārkāpumiem un intelektuālā īpašuma tiesības, kas ir ļoti svarīgi ģenētisku medikamentu jautājumā. Tas ir saskaņā ar trips īstenošanas režīmu, kas aicina PTO puses uzsākt apsūdzību pret visiem intelektuālā īpašuma pārkāpumiem, bet neparedz šādu divu veidu pasākumus. Proti, muitas un krimināla pasākumu ap, apkopojumu. Ir atsauce uz trips attiecībā uz izņēmumiem un nodrošinājumiem, un tas attieksies arī uz aktā. Mm, skaidrs, paldies, komisāra kungs. Uh, and our, and, and our Šķiet, mums ir uh, beidzies laiks un beigušies arī jautājumi. Tādēļ liels paldies komisāra kungam par to, ka viņš pie mums ieradās. Un tagad uh, došu vārdu īstajam priekšsādātājam, jo viņš ir ieradies.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 Good afternoon, dear colleagues. Uh, labdien, kolēģi! Lūdzu, apsēdieties! Turpināsim darbu. Un neņemiet ļaunā, ka es neuzspēju uz pirmo sanāksmes daļu. Man bija citi pienākumi Spānijā. Un paldies uh, manai kolēģei Sofija Intveldai, kura vadīja iepriekšējo sanāksmes daļu. Un tagad turpināsim darbu. Tātad nākamais darba kārtības punkts, kur tiks prezentēts pētījums, kurā pētīts, vai ir kāda saiknes ar organizēto noziedzību un korupciju. Tas būs demokrātijas pētījuma centra pārskats un būs divās sadaļās par ļoti būtisku jautājumu, kas ir svarīgs visiem Lība komitejas dalībniekiem un visiem, kas ir ieinteresēti visa veida organizētās noziedzības veidu apkarošanā. Un, lai prezentētu šo pētījumu, Stefanam kungam tiek dots vārds. Paldies, priekšādāja kungs, dāmas un kungi, Eiropas parlamenta deputāti, mums ir liels prieks šeit būt. Mēs esam nedaudz pārskatījuši šo prezentāciju. Tā ir nedaudz atšķirīga no tā, kas jums tika nosūtīta, jo mums ir īsāks laiks atvēlēts, lai mums būtu vairāk jautājumu. Mēģināsim pusstundas laikā iepazīstināt jūs ar šo pētījumu. Runāsim par dažādām pētījumu daļām, par metodiku runās mans kolēģis, kurš arī darbojas Demokratijas pētījuma centrā, un par pētījumu būtību runās Filips Kuna, kurš sēž no mans pa labi, un beigās es uh, pastāstīšu par rekomendācijām, kas mums ir Eiropas parlamentam komisijai un uh, dalībvalstīm attiecībā uz tālāko darbību. Īpaši iepazīstināšu ar Demokratijas pētījumu centru kā tādu, tad skatīsim pētījumu mērķus un kontekstu, metodiku, Tad skatīsim īsumā saistību starp organizēto noziedzību un korupciju. Pēc tam uh, pastāstīšu par rekomendācijām. Tātad Demokrātijas pētījuma centrs šogad atzīmē 20 gadu tātad, dzimšanas dienu. Mēs esam veikuši trīs veidu darbības šajos 20 gados. Izpēte ekonomiskajā, sociālajā un juridiskajā jomā, sabiedrības informēšana, ar kuru mēs esam palīdzējuši pilnveidot demokrātisko sociālo ekonomiku Bulgārijā un citās jaunajās dalībvalstīs. Mēs sadarbojamies gan ar Bulgārijas valdību, gan ar Eiropas komisiju, lai nodrošinātu labāku politisku ietekmi Eiropas līmenī. Tātad centrs ir dibināts 1990. gadā, un mēs esam gadu laikā strādājuši pie dažādām tēmām. Bija arī vairāk institucionālie izkārtojumi, mēs bijām nacionāls kontaktpunkts tiesība aģentūrai un esam jau sadarbojušies ar Eiropas padomi, kā informācijas centru un globālās attīstības apmācības tīklu. Kā jūs redzat, mums ir vairāki atbalstītāji, un mēs savā organizēti balstamies uz projektiem, tātad mēs saņemam finansēju atsevišķiem projektiem. Un pēdējo pāris gadu laikā mūsu gigadējas budžets ir aptuveni 1 miljons eiro, un aptuveni 70% no tā nāk no ES avotiem, it īpaši mēs esam sadarbojušies ar Tieslietu iekšlietu un drošības ģenerālu sekretārātu, lai izpētītu tāds jautājums kā korupcija, organizētajā nozveicība, cilvēktiesību jautājumi, cietušie jautājumi. Un tāpat sadarbojamies ar DG Research pie juridiskiem jautājumiem. Ātri arī pāris vārdu par Eiropas kontekstu pētījumu, par kuru mēs šodien jūs īpazīstināsim. Uh, Es domāju, ka visi Eiropā apzinās, ka mēs esam daudz vairāk sasaistīti savā starpā. Un viens no svarīgajiem jautājumiem, kas mums ir tieslietu un iekšlietu jomā jāskata, ir korupcija un organizētā noziedzība. Diemžēl arī šīs fenomeni ir savstarpēji saistīti Eiropas valstu vidū, un tādēļ ir nepieciešams darboties un cīnīties par tiem Eiropas līmenī. Un tādēļ es ceru, ka tā iespēja, ko sniedz Lisabonas līgums un jaunā Stokholmas programma, kas jau rīkoties Eiropas līmenī, un uh, ar savā pētījumā mēs nonācām pie secinājuma, ka ir nepieciešama uh, koordinētāka darbība Eiropas līmenī. Un tagad došu vārdu Stajano kungam, kurš iepazīstinās ar pētījumu mērķi, kontekstu un metodiku. Paldies! Pētījuma galvenie mērķi par organizētās noziedzības un korupcijas saistību bija sniegt fonu ietvaru turpmākai analīzei un politiskai darbībai dalībvalstīs un arī Eiropas komisijā. Šīs projekts balstījās uz to, ka kopumā nav vispārīgas izpratnes, sākot ar definīcijiem un beidzot ar objektīviem datiem par korupciju un organizēto noziedzību dalībvalstīs. Tādēļ galvenie mērķi var tikt uh, nonivelēt līdz trīs punktiem. Pētīt organizētas noziedzības un korupcijas cēloņus un sekas, it sevišķi sasaisti starp uh, noziedzību un korupciju. Tas ir ļoti labi zināms jautājums, bet problēma ir, kā izveidot sakarīgu kopainu par to, kā šis sasaisti izpaužās dažādās dalību valstīs. Otrkārt ir jānosaka labākās prakses cīnoties pret korupciju un organizēto noziedzību dalību valstīs. Un treškārt izdarīt secinājumus par iespējamu turpmāko nākotnes ietvaru analīzei un noziedzības un korupcijas monitoringam, ko varētu izmantot visās Savienības dalībvalstīs. Pirmie šķēršļi, ar kuru sadūrās mūsu pētījums, bija definīciju kopsavilkums un organizētas nosietības un korupcijas definīcija. Tas, kas ir salīdzinoši jauns šajā pētījumā, ir tas, ka korupcija ir tīpaši tā, kas saistīta organizēto noziedzību, un organizētajā noziedzībā mēs esam iekļaujuši arī tā saucamo balto apaklīšu, uh, noziedzību, kas attiecās uz nelegālām aktivitātēm un tirgiem. Tātad attiecībā uz to, kas veic šo darbību vai kas ir saistīts ar konkrētu tirgu. Vēl viens jaunievedums eh, definīcijās ir tas, ka mēs skatījāmies uz privāto sektoru, un šis jautājums ir pretrunīgs, jo korupcija privātajā nozarē bieži tiek dāvēta par krāpniecību. Un eh, to neskata korupcijas un organizēto noziedzību analīzē, jo šajā viņā korupciju parasti uzskata par valsts varas ļaunprātīga izmantošana personīga labuma gūšanai. Viena konkrēta daļa, kas bija saistīta ar pētījumu, bija organizētās noziedzības izmērīšana, kas ir visai sarežģīts uzdevums. Un mēs mēģinājām izmantot objektīvus, objektīvus rādītājus, Mēs esam apkopojuši datus par rādītājiem, kas saisti ar aktivitātēm un tirgu apjomu, piemēram, nelegālu narkotiku tirgus apjomu, norāda uz to, kādā līmenī darbojas organizētā noziedzība attiecīgajā valstī. Balstoties uz pieņēmumu, ka, ja šī tirgus apjoms ir pietiekams, tad visticamāk to virza konkrētas grupas vai cilvēki, kas darbojas ārpus likuma. Par metodiku. Mēs izmantojām vairākas metodes. Pirmkārt, kā parasti literāro avotu apskats, tātad skatījāmies, kādi dati ir pieejami par organizētas noziedzības un korupcijas jautājumu, par pētījumiem, kas ir veikti dažādās Eiropas Savienības valstīs. Otra galvenā da daļa izpētes metodikā bija statistiskā analīze, kurā mēs skatījāmies vairāk kā 150 rādītājiem, kas mēra dažādas organizētās noziedzības un korupcijas aspektus. Šīs analīzes vērtība bija tāda, ka mēs varējām izpētīt divus svarīgus jautājumus. Pirmkārt, vai ir statistiski nozīmīga sasaiste, kas pierāda, ka ir savienojums starp organizēto noziedzību un korupciju. un vai tas ir sasaistāms ar konkrētām pazīmēm dažādās dalībvalstīs. Un otrkārt, vai valstis var sagrupēt tādā veidā, lai um, parādītu šī fenomena daudzveidību un vēlāk, lai varētu pieņemam kādus konkrētus pasākums konkrētās valstīs. Mēs vismaz daļēji esam šo mērķi sasnieguši. Mēs esam izveidojuši septiņas valstu grupas, un balstoties uz to, ceturtā metoda, ko mēs izmantojam, bija atsevišķu lietu izpētīšana, kur mēs skatījāmies uz saistību starp organizēto noziedzību un korupciju konkrētās dalībvalstīs. Tā rezultātā mēs ieguvām diezgan bagātīgu informāciju par to, ka organizētā noziedzība mēķē uz valsts iestādēm dažādās valstīs un izmanto korupciju, lai panāktu savus mērķus. saikne, mūsu analīze mēs secinājām, ka saiknes starp organizēto noziedzību un korupciju ir ļoti sarežģīta un varētu to kopsilgt trijās faktoru grupās, kas paskaidro, kā tieši izpaužās šī saikne dažādās valstīs un arī norāda, kādā līmenī šī saikne patiesībā darbojās. Pats galvenais faktors šeit ir vēsturiskais faktors. Šeit mēs domājam konkrētus procesus, kas ir notikuši dažādās dalībvalstīs. Viens no šiem procesiem ir pārējais periods Austrum Eiropā, kura rezultātā ir notikušas ļoti aktīvas darbības tās saucamais pelēkamajās un melnajās zonās, kas vairāk kā saistīts ar īpašumu darījumiem šajās valstīs. Vēl viena tipiska situācija, ko mēs secinājam, ir nacionalistiskās kustības dažādās valstīs. Piemēram, Ziemeļīrijā, Korsikā, Basku zemē, Otra faktoru grupa ir sociālajie faktori. Mēs secinām, ka valsts, kurās ir ciešāks ģimenes saiknes, lielāka starpība ienākumos un lielāka politiskā, politisko ģimeņu klātesamība šajās valstīs ir lielāka iespēja, ka pastāv organizētās noziedzības un korupcijas metodas dažādos tirgos. Pēdējā grupa ir konkrētas kultūrāls iezīmes atsevišķām valstīm. Labāk jūs varat iepazīties ar šo Uh, ideju tad, ja izlasīsiet mūsu sagatavoto ziņojumu. Uh, Pirmais uzdevums, kas mūsu priekšā - datu analīze. Mēģinājām rast saikni starp korupciju un organizēto noziedzību. Konstatējām, studējot šos rādītājus un iegūto informāciju, un to jau zinājām arī no iepriekšējiem pētījumiem, bet lūk, atkal to apstiprinājām, ka ir divas vispārīgas saiknes. Pirmā saikne starp ekonomiskā attīstības līmeni, kā to uzrādīja KP, un, un diviem citiem mainīgajiem - korupcijas līmeni un korupcijas kontrols līmeni jo, jo, jo zemāks korupcijas līmenis, jo lielāka kontrole pār korupciju. Un, protams, arī augstāks attīstības līmenis e, saistīts ar to visu. Tīri statistiski to varam saukt par korelāciju. Saiknes starp organizētajiem noziedzībām un korupciju un zināmu valsts tipu. Tas viss saistīts ar valdības efektivitāti jo efektīvākas valsts iestādes, jo zemāks korupcijas līmenis. Otrā saikne, kas saistīta ar korupciju, statistiski saistīta ar organizēto noziedzību, un tā ir šāda korelācija starp indikatoriem, kas mēra šos divus mainīgos valstīs 0,7. Un tas nozīmē, ka pastāv diezgan spēcīga saikne starp šiem abiem elementiem. Organizētā noziedzība izmanto korupciju kā instrumentu, kā līdzekli. Un šāda korumpēta vide savukārt veicina organizēto noziedzību. Nu, gan pozitīvā, gan negatīvā ziņā visi šie jautājumi ir saistīti. Tomēr to valstu skaits un indikātoru skaits, e, ko izmantojam, ir pārāk liels, lai šo pētījumu īstenot un lai mēs varētu jums sniegt kaut kādus sakrīgus rezultātus. Un tāpēc mūsu nākamais uzdevums bija sagrupēt valstis un parādīt, kāda ir šo valstu konkrētā specifika, piemēram, izvēlēties vienu valstu no katra grupējuma un tad to izmantot kā piemēru. Nu, rezultāts, pie kā nonācām šāda grupējuma analīzes rezultātā, bija šāds. Kopumā, kā jau teicu, septiņi grupējumi kreisajā pusē redzam pirmo grupējumu, kur redzam Skandināvu valstis. Šīm valstīm raksturīgs augsts korumpētības kontrols līmenis, zems korupcijas līmenis un arī zems organizētās noziedzības līmenis. Labajā pusē pašā apakšā redzam zemu IKP līmeni, zemu kont korupcijas kontrolas līmeni un augstu organizētās noziedzības līmeni. Pa vidu tad nu ir citi grupējumi ar valstīm. kurus raksturo divi konkrēti atsevišķi gadījumi. Viens no tiem bija Francijas gadījums, un otrs Itālija. Jo šīs valstis nespējām sagrupēt ne ar vienu citu, uh, jo tās bija ļoti īpašas pēc sava raksturiem. Abās šajās valstīs ir augsts IKP līmenis. Un tomēr Francijas gadījumā ir labāks korupcijas kontrols līmenis. Itālijā savukārt šis ir, ir zemāka korupcija un augstāka organizētā noziedzība. Pamatojoties uz šo sadalījumu pa grupām, bija kopumā sešas konkrētu valstu gadījumu analīzes, bet viena valsts tika izvēlēta no katra grupējuma kā raksturlielums, lai parādītu, padziļināti parādītu, cik īpaša situācija ir šajā konkrētajā valstu grupējumā un kādas ir šīs saites starp organizēto noziedzību un korumpētību. Un tagad došu tālāk vārdu kolēģim, kas turpinās izklāstīt situāciju. Pirms turpinu, saka kolēģis. Ļaujiet man tādos noslēguma vārdos vēl pateikt, kā, kā norisinās šis darbs ar grupējumiem, valstu grupējumiem. Šīs valstu grupas, ko izveidojām, nu, tika nu, veidots, tomēr atcerēsimies arī uz tādu datu pamatu, kas diemžēl nav īpaši uzticami, uz dažādu veidu rādītājiem, ko, piemēram, piedāvā Transparency International vai cita veida pētījumi, ko īsteno Eiropas komisija, un kas parasti atspoguļo sabiedrības viedokli un pieredzi valsts iestādēs un tādā veidā konstatē korupciju. Nu, mēs nevarējām rast nekādus uzticams rādītājs, kas korekti atspoguļotu korupcijas līmeni vai organizētās noziedzības līmeni. Turklāt nevarējām nākt klajā ar uz, tādiem uzticamiem rādītājiem, kas atspoguļotu nelegālo tirgus apjomu vai organizētās noziedzības spēku un ietekmi. Nu, tāpēc izstrādājām šīs valstu grupas, bet tomēr beigu beigās mēģinājām rast skaidrojumu arī pašu grupu ietvaros un mēģināt šīs valstis sarindot kaut kādā secībā. Ziņojumā redzēsiet, ka piedāvājam trīs dažādas pieejas, lai analizētu, kā organizētā noziedzība saistīta ar korupciju. Pirmā pieeja bija skatīties uz to, kuras iestādes tiek uh, pakļauts vairāk korumpētībai. Otrā pieeja bija skatīties, piemēram, uz vienu likumīgo tirgu un tad skatīties, kā notiek viena nelikumīgo tirgu, un tas, ka es kā, piemēram, tur notiek narkotika tirzniecība, un kā tas norisinās šajā valstī. Vispirms ļaujiet man sākt to visu ar īsu institucionālo aprakstu, kuras iestādes visvairāk tiek pakļauts korumpētībai pētījumu rezultātā secinājumu, tas arī šķiet diezgan loģiski, tieši poli, policija, tiesojas tādas, politiķi, muitu administrācija ir tās iestādes, kas visbiežāk pakļaujas korumpētībai. Protams, atkarībā no organizētās noziedzības eh, darbības līmeņiem arī citas institūcijas var šeit tikt iesaistīts. Mm, var tās izvēlēties par mērķiestādēm, nu, piemēram, var nelegālu preču tirgi, ja kultūras preces, piemēram, tāds, piemēram, tādā gadījumā muzeji varētu tikt iesaistīti, jo kaut kāda veida nelegālas eh, antīkas lietas var tikt pārdots, tāpat tās tas var attiekties uz kokistrādi. strādi un līdz ar to me, mežsaimniecības, lauksaimniecības ministrijām. Bet mūsu pētījums tomēr bija ierobežots pēc sava apjoma, un tāpēc vairāk pievērsāmies tieši tām iestādēm, kas tiek vairāk pakļaujās korumpētībai. Nu, ļaujiet man tagad jums īsumā pastāstīt, kuras no šīm divām iestādēm, mūsuprāt, bija visnozīmīgākās. Pirmā - policija Jā, šim pāri pārliksim slaidam, skatāmies tālāk. Kas nozīmīgi, lai izprastu situāciju, kā šī iestāžu korupcija savā starpā saistīta? Kad redzam politisko korupciju, tad jāsaka, ka politiķa korumpēšana var ļoti ātri novest pie citu iestāžu korupcijas. Ir jau viegli it kā atdalīt viena no otra, bet, kad skatāmies e, uz to kopā, tad redzam, ka rati, kurā valstī ir tā, ka ir tikai policija korumpēta, bet tālāk policijas virsnieki necenšas vairs ietekmēt prokurors vai muitas darbinieks vai tam līdzīgi. Varbūt tālāk jau tas var piesaistīties jau vietējiem politiķiem, un vienādiņi vienmēr ir kaut kāda saikne. Un arī jāņem vērā ļoti daudz dažādi faktori Tā ir brīdī, kad skatāmies, kā organizētā noziedzība izmanto korupciju, lai apdraudātu vērstos pret institūcijām. Nu, ļaujiet man jums minēt pāris piemērus. Kultūras un neformālas sociālas attiecības atsevišķās valstīs ļoti labi ļauj nodrošināt piekļuvi vietējiem policistiem, piemēram, un tā Citās valstīs, kur attiecības tīri sociālā vidē ir formālākas, profesionālākas, šādām attiecībām eh, varbūt nebūtu, tās netiktu uzskatīts par atbilstīgām, un šāda veida piekļuva nebūtu. Līdz ar to policistus korumpēt būtu daudz grūtāk. Iestādēs, kurās ir aktīvas pretkorupcijas vienības, eh, kas mēģina izpētīt šādus jautājumus, reizēm varētu rasties iespējas, ka tur korupcijas ir daudz vairāk. Bet tāpat laikā tas varētu nomest faktiski arī pie zemāka korupcijas līmeņa, jo tas varētu tikt uzskatīts par profilakses mehānismu. Tad ir arī valstis, kur šāda veida vienības, piemēram, korupcija nemaz nepastāv vai muitā. Un tad tas no vienas puses varētu it kā virspusē likties, ka tad jau korupcijas nav, no otras puses varbūt mēs vienkārši nezinām, cik lielā mērā, cik dziļi tā iet. Nu, protams, droši vien vistiešākā organizācija, ko, uz, pret ko vēršas organizētā noziedzība, ir tieši policija. Visā Eiropas Savienībā redzējām pierādījums par to, ka policija tiek ievērstīta šādās darbībās, pat tajās valstīs, kur korupcija kopumā netiek uzskatīta par būtisku problēmu. Tas ir jautājums, par kuru īpaši daudz netiek runāts. Mēs veicām diezgan apjomīgas intervijas eh, Lielbritānijā, piemēram. Un tur ir tāda nopietna aģentūra, kas apkaro nozied, mm, organizēto noziedzību ik gadus, tiek apkopoti korumpēt, korupcijas eh, gadījumi un izmeklēšanas. Uh, bet viņi nepublicē savus gada pārskatus, jo nevēlas piesaistīt pārlieku uzmanību šiem jautājumiem, jo, jo viņi negrib atņemt sabiedrībai ticību policijai. Un tomēr, lai arī tā ir diezgan plaši sastopama problēma dalību valstīs, tomēr ir arī atsevišķi faktori, kas ietekmē korumpētības līmeni policijā. Atsevišķās valstīs novērojām, piemēram, ka veseli policijas departamenti bija korumpēti. Citur redzējām, ka tikai atsevišķos gadījumos atsevišķi policisti ir korumpēti. Vai nu tie bija kādi jauni policijas policisti vai gluži otrādi policisti, kas ir tieši pensijas vecumā un tam, un tam līdzīgi. Bieži vien organizētā noziedzība savu pieeju izvēlas ļoti uzmanīgi Tie izvēlas savu mērķi, skatās uz to, kuri no šiem policistiem visvairāk pakļaut riskam. On, on by... Atšķirīga situācija ir dalībvalstīs eh, arī, attiecī, arī atkarībā no tā, vai prostitūcija ir legāla vai nelegāla. Parasti organizētā noziedzība vērš pret zema līmeņa policistiem tajos gadījumos, kad polici, kur prostitūcija ir nelegāla. Jo tur tādā gadījumā, nu, piemēram, citos gadījumos šāda veida korupcija nenotiek tad, ja prostitūcija ir legalizēta. Jo nav, nav nekādas vajadzības policistus korumpēt ir arī ļoti atšķirīga situācija valstīs, kas, kas saistīta ar imigrāciju bieži vien balstīs konstatējam to, ka vietēji izveidotie kriminālie tīkli nereti ir saistīti ar šiem imigrantu kriminālajiem grupējumiem, jeb kalpo kā starpnieki. Nu, te mēs runājam par Ziemeļīriju vai Francijas dienvidiem. Tur redzējām šos tradicionāli izveidotos grupējumus, bijušos teroristu grupējumus, nu, piemēram, Ziemeļīrijā. Uh, vai tradicionālos uh, kriminālos grupēs, piemēram, Marseļā. Vēl viens būtisks jautājums, kas jāņem vērā, ir šī politiskā korupcija. Nu, politiķi, jāsaka, tik bieži, protams, nepakļaujas korumpētībai kā policisti, bet tad, kad tas notiek, tad jāsaka, tas ir ļoti spēcīgs instruments, jo politiķi nereti var izdarīt, ietekmēt plašas situācijas. Nu, piemēram, atsevišķās valstīs konstatējam, ka policija tālāk var ietekmēt tiesu iestādes, muitu administrācijas un tam līdzīgi. Mūsu analīzes ietvaros mēs arī skaidri un gaiši nodalījām divas lietas - vietējā līmeņa politiķus un vietējā līmeņa korupciju, kas tika novērot faktiski gandrīz visos gadījumos un atsevišķi gadījumi bija gadījumi, kad organizētā noziedzība vēršas pret, ja cenšas korumpēt parlamentu un valsts līmeņa politiķus, un tādi gadījumi ir ļoti reti, tikpat kā neeksistējoši. Sastapāmies tomēr ar lielām grūtībām, jo informāciju nevarējām iegūt. Ļoti interesants eh, bija, kad lieta, ko pamanījām, liela Eiropas Savienībā, ka tajā brīdī, kad nomainās valdība, tad valdības parasti atklāja virkni korupcijas gadījumu, kas saistīta ar iepriekšējo valdību. Un jo biežāk nomainās valdība kādā valstī, jo šķiet šādu korupcijas skandālu ir vairāk. Un tā vien šķiet, ka atsevišķos posmos atsevišķas valdības ir bijušas patiešām korumpētas un saistītas ar organizēto noziedzību. Nu, tas, protams, tālāk atspoguļojas sabiedrības domas aptaujās, un tāpēc tajā brīdī, kad pētam, eh, kā datus izmantojam sabiedrības viedokli, mums jābūt ļoti uzmanīgiem, jo viņu domas, protams, ietekmē šādas valdības nomaiņas rezultātā atklātie korupcijas skandāli. Tālāk pētījām privāto sektoru korupciju. Nu, pavisam ātri kad runājam par organizēto noziedzību un tās vēršanos pret privātu uzņēmumiem, mēs lielākoties pievērsāmies pievērsāmies eh, nevis gadījumu, kad eh, uzņēmumi korumpē, piemēram, piekukuļo valsts iesāšas, nē, mēs pievērsāmies gadījumiem, kad eh, organizētā noziedzība vēršas pret privātu uzņēmumiem tātad, un, un, un policiju. Pāris piemēru Nu, lūk, ja skatāmies uz šo attēlu kā tādu tradicionālo kriminālo organizētās noziedzības biznesa tirgu, redzam, ka ražošanas un piegādes līmenis ir vienā pusē, piemēram, nelegālo cigarešu tirgu, tie varētu būt uh, fabriku pārvaldītāji, arī, piemēram, varētu būt tā, ka muzeja darbinieki tiek izmantoti, lai viņi izzaktu no muzejiem kultūras preces. Uh, un tajā brīdī, kad preces tālāk jau ir saražotas vai piegādātas, tad tie, protams, tālāk nonāk pie e, kontrabandas e, posma. To redzam, te var tālāk tikt iesaistīts transporta kompānijas, no atsevišķi šoferi vai kompāniju menedžeri, drošības personāls, piemēram, ostās. Tālāk šādu preču izplatīšanas jomā redzam, ka te var būt notikt piekukuļošana, piemēram, mazumtirdzniecības veikalos, kur to pārvaldnieks varētu saņemt kukuli par to, lai pārdod nelegāli cigaretes. Un e, tālāk arī līdzekļu, nelegālu līdzekļu legalizēšana, te lūk, jau azartspēles e, spēlē savu lomu un tam līdzīgi. par privātā sektora korupciju ir pieņems arī padomas lēmums, bet tas nav īstenots. Daudzās valstīs privātā sektora korupcija uh, nereti netiek uzskatīta par no, noziedzību. Mēs pat īsti nezinājām, kam zvanīt, lai interesētos par šo jautājumu. Ļoti maz informācijas bija pieejams par šo jautājumu lietu, izņemot dažus atsevišķus eh, pētījumus par eh, komercdarbības noziedzības upuriem. Te pāris slaidus izlaidīšu un došu tālāku vārdu noslēgumu vārdiem manam kolēģim. Viņš tad nāks klajā ar rekomendācijām. Paldies! Vēl trīs minūtes jums dodu, lai noslēgtu šo prezentāciju divas rekomendācijas grupas. Komisija lūdz mums izstrādāt tās Stokholmas programmas kontekstā un Hāgas programmas kontekstā, protams. Ņemot vērā arī Lisabonas līguma īstenošanu, lūk, kā jau teicu, divi rekomendāciju, divas rekomendāciju grupas. Viena grupa ir tāda ambiciozāka, ar lielāku pievienoto vērtību, to arī liek jums šeit priekšā, lūk, un tā būtu korupcijas uzraudzības mehānismu izstrāde lai uzlabotu jau pašreiz izmantotos mehānismus savā valstīs. Eiropola okta ietveros e, šādas struktūras pastāv un tad tās varētu arī pretkorupcijas konvencija ir mūsu rīcībā. Mēs domājam, ka pievienotā vērtība būtu tad, ja izve, tiktu izvedots neatkarīgs informācijas ievākšanas, uh, ievākšanas struktūra, līdzīgi kā centrs, kas nu uzrauga ksenofobiju un tam līdzīgi. Tas dotu zinām elastību šai struktūrai, bet arī piedāvāt objektivitāti, neatkarību no tādas vieta, viet, no vietējiem valsts kontaktpunktiem. Jo mēs uzskatām, ka saiknes starp organizēto noziedzību un korupciju pilnīgi noteikti tālāk ir sasaistīta arī tīri vietējo situāciju. Un tā visa rezultātā uh, ar šādu mehānismu izveidu varētu arī nodarboties ar pieredzi salīdzināšanu, datu salīdzināšanu un tam līdzīgi. Mēs domājām, ka vajadzētu noteikti arī zināmus uh, salīdzinošos kritērijus, lai būtu šāds salīdzinājums iespējams vismaz minimālā līmenī, lai cik sarežģīti tas arī nebūtu. Mēs turklāt domājām, ka vajadzētu datus vākt arī no visām pretkorupcijas vienībām, arī policijā, muitas iestādēs un arī alternatīvas informācijas avotus izmantojot. Piemēram, uh, pārkāpēju reģistri un tam līdzīgi. Un šāds mehānisms tātad varētu būt tāda neatkarīga jauna aģentūra, kas atskaitītos tiešām ar Eiropas parlamentam. Bet, nu, protams, lai tādu vēl veidot, ir vajadzīga vēl tāda padziļināta iespējamības izpēta. Nu, un tālāk par um, tādas mazāk ambiciozas mērķis būtu izmantot Lisabonas līgumu jo tur ir paredzēti minimāli obligātie noteikumi attiecībā uz korupcijas apkarošanu. Mēs domājam, ka arī tas varētu būt tāds ļoti labs pamats tālākajam kopējam vadlīniju izstrādāšanai dalību valstīm. Dažādas iestādes te varētu līdzdarboties, policija, muļas iestādes nonākt varētu pie saskaņotātiem, harmonizētākiem statistikas datiem, varētu īstenot arī pretkorupcijas uh, apmācības programmas veicināt pētniecību šai jomā. Viena no lietām, ko konstatējām, ir, ka esošās apmācības programmas darbā cīņā pret korupciju parasti ir ļoti teorētisks un ļoti reti, kur ir tādi gadījumi, kad šī norisinās arī tīri praktiska apmācība. Un domāju, ka šāda veida praktiskajai apmācībai noteikti būtu pievienotā vērtība. Paldies par uzmanību. Okay. Paldies. Mums joprojām ir laiks jautājumiem paredzēts. Mm, aicinu izteikt komentārus īsi, lai mēs iekļautos laikā. Vispirms dosim vārdu Jonga kungam. Paldies priekšsēdētājiem! paldies pētniekiem par darbu. daži kritisks piebildes. Pētnieki varbūt paši par to maz var teikt. Izmeklēšanas metoda man šķiet drusku apšaubām. Mēs redzējām grafiku ar dalībvalstīm, un tur tad ir korupcijas apjomi un kontrols Tas rada tādu iespaidu, kas tā varbūt uz pirmo acu uzmetienu šķiet pārliecinoši, bet tas nav tā gluži pamatoti. Pētnieki paši saka, ka viņi balstās uz zināmiem skaitļiem vai idejām, bet īstenībā nav īsti labu objektīvu instrumentu korupcijas mērīšanai, organizētās noziedzības mērīšanai arī neatiecībā uz korupcijas kontrols mehānismiem. Notiesāto noziedzīgu skaits tas patiesībā vēl neko nesaka. Iespējams, ka vēl kādā valstī ļoti efektīva korupcijas kontrola un tādā gadījumā korupcijas gadījumu skaits eh, mums patiesībā nesniedz informāciju par korupcijas apjomiem. Tas varbūt nozīmē tikai to, ka ļoti labi strādā apkarošana tajā valstī un citā valstī varbūt ir maz e, e, tiesas spriedumu, bet e, tas varbūt nozīmē, ka tikai ir vāja e, tiesas sistēma. Man šķiet interesanti arī radīt šo, e, interesanti šī saikne starp korupciju un organizēto noziedzību, bet es ceru, ka mēs neizdarīsim tādu lielu atšķirību starp maziem un lieliem korupcijas gadījumiem ja kādam, piemēram, ir jāmaksā, lai piekļūtu, lai saņemtu veselības pakalpojumus vai izglītību, tas ir tomēr kas cits nekā, ja milzu mērogā eh, notiek koruptīvi darījumi. Te ir runa par visiem korupcijas formām, nevis tikai par dažiem, kas attiecas uz ziņojumu rezultātiem. Es piekrītu jo komisija un parlaments saredz gan, ka kaut kas ir jādara korupcijas apkarošanas jomā, bet patreizie pasākumi ar tiem vēl nepietiek. Komisija strādā pie paziņojuma, bet tas ļoti lēni kustās mums vajadzētu nu, tomēr panākt kādu ātrāku virzību. Un tagad jautājums, ko darīt ar to, es domāju, ka tiešām mums ir jāpanāk tas, un Tas attiec uz savienību un uz dalību valstīm, kas arī ir parakstījušas āno līgumu par korupcijas apkarošanu, ir vajadzīga ar labu uzraudzības sistēmu. Piekrīt pētniekiem, ka ir jāuzsāk jaunas iniciatīvas, ir piemēri pasaulē, piemēram, ASV, ir arī eh, daudz efektīvāk mērīšanas instrumenti, lai noteikti korupcijas apjomus, un te netiek jautāts pēc cilvēku subjektīvā iespaidu, korupcijas. Corruption Perception, tas saucās uh, Transparency International ziņā, bet uh, cik viņiem ir nācis samaksāt kukulī konkrētām iestādēm. Tas darbojas daudzās valstīs, ASV, piemēram, uh, tad, tad es domāju, ir radošāks iespējas labāk izmērīt korupciju, pāraudzības mehānismus izmantot. Uh, Es nezinu, vai aģentūra jāizveido, aģentūras arī var būt koruptīvas, es nedomāju tikai par dalībvalstīm, bet es domāju, ka korupcija eksistē arī šeit pat, un arī komisijā, un komisijas delegācijās citās valstīs. Tā kā varbūt jābūt arī paškritiskiem, jāuzrāda arī sevi. Tas ir labi, ka mēs šim jautājumam veltam uzmanību, bet paliek daudz darāmā, un es ceru, ka būs laba diskusija par uzraudzību, kas arī ir mūsu pienākums. Paldies, Ilčeva kungs. Paldies, priekšsēd. Es paudīšu mazliet citu viedokli. Šī pētījuma rezultāti un, un eh, man šķiet diezgan daudz sološi, vairāk iemeslu dēļ. Pirmkārt, mēs runājam par kaut ko, kas nav viegli nosakāms, viegli redzams, viegli pret to vērsties korupcija organizētā nozadzība. Tas ir viss neredzamākais, viss eh, sarežģītākais, viss slēptākais eh, sabiedrības dzīves eh, stūrīts. Un tāpēc mums vajadzētu būt ļoti drosmīgiem un ļoti apņēmības pilniem pētīt šo ēnas pusi, sabiedrības ēnas pusi, bet, protams, ir vajadzīga ļoti kritiska attieksme. Mēs runājam par fenomenu, kas ilgu laiku pastāvēs. Tas, ar to saistīts arī mans pirmais jautājums. Tas ir mans pirmais jautājums par, teiksim, korupciju Eiropas Savienībā un citās pasaules nostūros, autori droši vien domā par vēsturiski izveidojušām attiecībām starp sabiedrībām, eh, dažu sabiedrību klānu struktūru un tā tālāk. Vai jūs domājat, ka korupcijas konkrētās iezīmes un organizētās nozības iezīmes eh, konkrētās vietās varētu būt pat ilg, ar ilgākiem cēloņiem nekā pārējais periodā? Vai jūs uzskatiet, ka nākamo gadu gaitā mums būtu jāvērš papildus pūliņi uz to, lai e, organizētās noziedzības e, šo iesakņotību kaut kā tai tiktu klāta dažās e, to, posttotalitārās valstīs ziņojums ir ļoti pamatīgs darbs, par to esmu pateicīgs, jo mēdī bieži sniedz tādu eh, novienkāršot eh, skatījumu uz kukuļiem un nepatīsmu, bet šī pētījuma eh, sniegums ir ambiciozāks tvērums. Ilčevas kundze. Paldies priekšsēdētājai. Arī es gribētu pateikties ekspertiem par skaidro un uh, laikmetīgo ziņojumu. Jautājums ir ļoti svarīgs. Paldies, ka jūs izcēlāt dažus sarežģītus problēmas aspektus. To izdarījāt ļoti mērtiecīgi, ļoti veiksmīgi. Es negribu atkārtot to, ko sacīja jau divi iepriekšējie kolēģi, bet uh, uzdošu tikai trīs jautājumus. Vienu attiecībā uz to, kas jau eksistē, otrs, kas attiec uz Bulgāriju un mani, un trešais, kas drīzāk e, tā uz nākotni vērsts. Kā jau prezentācijas beigās e, tika teikts, ir arī jau citi e, izvērtēšanas mehānismi, situācijas izvērtēšanas mehānismi, Un tagad man ir jautājums, kāds ir jūsu ierosinātā mehānisma pievienotā vērtība salīdzinot ar esošiem? Kas ir jauns, kādi būs ieguvumi salīdzinot ar esošiem? Mans otrs jautājums arī attiec uz jūsu pētījumu pievienoto vērtību kāda pievienotā vērtība varētu būt konkrētās Eiropas politikas jomās, piemēram, paplašināšanā e, sadarbības pārbaudas mehānismu Bulgāriju un Rumāniju. Un trešais un pēdējais jautājums, tas ir vērsts drīzāk uz nākotni, jūs pieminējāt Eiropas komisiju rīcības plānā un Stokholmas programmā ir plānots laist klajā paziņojumu par korupcijas apkarošanu dalību valstīs, un te ir runa īpaši par izvērtēšanas mehānismiem un sadarbības uh, modalitātēm ar Eiropas padomu. Tagad vēl zināt, kas attiec uz šādu Eiropas mehānismu izveidi, korupcijas apkarošanai kas ir šajā kontekstā vissvarīgākais. Šādu mehānismu ir sarežģīti piemērot arī attiecībā uz dokumentu piekļuvu un tam līdzīgi. Tas viss ir, to viss ir jāvar pārbaudīt. Man interesētu jūsu viedoklis par šo jautājumu un vai jums jau ir kādu priekšstatu par iespējamām grūtībām, riskiem un iegūmiem Eiropas Savienībā, ja šāds mehānisms tiktu iedibināts. Paldies! Nākamais runātājs. Paldies! Arī es gribētu pētījumu uh, autors apsveikt. Ļoti interesanti pētījums ļoti interesants pētījums, varbūt būtu jāizvairās no šādas klasifikācijas, no tādas eh, dalībvalstu vērtēšanas, eh, kas tad ir tādas kārtīgākas, kas ir nekārtīgākas. Jūs jau paši atzināt, ka dati, eh, ar kuriem jūs varējāt operēt, tomēr bija krietni nepilnīgi, tur bija daudz trūkumu un ka tas tikai tā aptuveni viss bet Eiropas komisijas atbildība sadarbībā ar parlamentu un dalību valstīm būtu izstrādāt attiecīgi stratēģiju, un tas jau arī ir paredzēts Stokholmas programmā. Atrast definīciju, korupcijas definīciju. Ja mēs neesam to definējuši, tad ir grūti Eh, citādi mums arī grūti izstrādāt eh, tiesisks pasākums, lai cīnītos pret šo koru, eh, fenomēnu. Un tad ir svarīgi šo, šos dalībvalsts datus tad apkopot, Eiropol datus, visu iesaistīto pušu datus, un tad radīt platformu, kopīgu platformu, tiesisku platformu kas būtu kopīgi visām dalību valstīm. Pētījums ir ļoti nodrīgs, bet mums ir drīzāk institucionāla pieeja vajadzīga un labāks pamats visu šo datu apkopošanai. Paldies! Paldies priekšsēdi! Arī es gribētu pateikties mūsu viesiem par pētījumu prezentācija, pētījums ļoti interesants, un tas ir e, labā laikā. Pirms dažām nedēļām priekšsēdi Eiropas parlaments pieņēma rakstēt paziņojumu par korupciju, par cīņu pret korupciju, un es domāju, ka šis būtu pirmais solis, e, kam vajadzētu sakot vairākiem citiem soļiem, ka Eiropas komisija un Eiropas Savienība kopumā būtu jāspēr, lai prioritāšu sarakstā uh, korupcijas apkarošanu pacelt augstāk. Diemžēl Eiropas Savienība līdz šim ir maz darījusi šajā ziņā, lai gan mēs visi zinām, ka šī tēma ir patiešām tāda, pie kuras būtu jāstrādā. Un es gribētu tiešām dzirdēt komisijas reakciju par šo ziņojumu, arī Malmstrēms kundzes apņemšanos kontekstā attiecībā uz iniciatīvām, kuras viņi vēl šajā jomā startēt. Es gribētu uzsvērt, ka mehānisms, kas ļauj mums saprast, kuras valstis e, ir labāka situācija korupcijas jomā un kurā ir sliktāka, ir svarīgs. Šeit es gluži nepiekrītu iepriekšējiem runātājiem. Uh, bet piekrīt arī iepriekšējai runātājai, ka ja mums būs šāds vērtējums, tad tas nedrīkst būt balstīts uz spekulācijām, pat ne uz percepciju, bet uz konkrētiem datiem, kurā, kur ir ap, eh, apkopot konkrēti gadījumi, korupcijas gadījumi. Tas, protams, ir ļoti sarežģīti, kā jau esam dzirdējuši, bet es domāju, ka tas būtu mūsu ejamais ceļš Ja mēs vēlamies šo jautājumu izpētīt, tad eh, pārkāpēja saukšana īstā vārdā ir šīs spēles svarīga sastāvdaļa. Neviena vāras, valsts ceros saņemā nevēlas būt eh, um, eh, tabulas lejas galā, kas attiecas uz korupcijas apkarošanu. Paldies, Kročeta kungs. Godīgi sakot, pētījums man šķiet ļoti interesants. Pat drosmīgi man šķiet tas, ko jūs esat izdarījuši. Jo šajā pētījumā beidzot esam sadūšojušies izdarīt analīzes arī attiecībā uz tabujomām. Policija, privātie uzņēmumi saiknes ar politiku, politiķiem. Nu, tiešām priekšzīmīgi. Itālija, Spānija, Austrum Eiropas valsts šeit tiek minētas. Un rezultāti atzinumi diezgan dramatiski. Nevaram tagad vienkārši tā ērti atgāzties savos krēslos un teikt, ka nu jauki, ka vinējām pagājušo pasaules čempionātu. Nē, ir runa par valstīm, kurām ir e, mūžsenas tradīcijas un kultūra, bet arī šeit, acīm redzot, eksistē korupcija un pat neticamos apjomos. Busutīla kungs. Augsti vērtēju jūs priešlikumu šādu pētījumu veikt. Tas noteikti arī ir vērtīgi mums kaut ko tādu uzklausīt, bet tie jau nav atsevišķi gādījumi ar kādiem, piemēram, prokurori nodarbojās. Nē, šeit mēs apskatām vesels reģionus, kuros pastāv attiecības ar politisko līmeni un organizēto noziedzību un zināmām ēnu ekonomikas nozarēm. Te jau nav vairs runa par eh, korupcijas atsevišķiem gadījumiem, bet pat par koruptīvu sistēmu, kas šķiet ir plaši izplatīta un dziļi iesakņojusies vairāk nekā eh, mums eh, tas patiktos. Eh, un man šķiet dramatiski, ja šajā ziņojumā runājot par Itāliju, tiek runāts arī par Berluskonī gadījumu, par vēl vienu gadījumu, kāds, kāds ir laikam bijis koruptīvs. Līdz šim to tikai sacīja Itālijas opozīcija, un tad vienmēr e, jūs apsūdzēja, ka jūs esat komunists, ja jūs kaut ko tādu. E, Eh, apgalvojāt, bet tagad daži pētījumi parādi, ka eh, tas nav saistīts ar kādu konkrētu politisko ievirs, piemēram, komunistu. Nē, acīm redzot, eh, te notiek sistemātiska vārds izmantošana nelietīgos nolūkos. Bet kāda ir problēma un tās būtība? Um, Līdz šim tā nav pietiekoši izgaismota, pastāv vēl problēmas, pētījums vēl jāpadziļina. Ja mums to izdosies izdarīt, tad arī saiknes ar organizēto noziedzību, ieroču tirdzniecību saiknēm starp mafiju un terorismu, starptautisko un terorismu, to visu tad varēsim izgaismot slepenie dienesti, kas kaut kur paralēli darbojas zināmās valstīs. Tad eh, opozicionāli žurnālisti bieži Austrum Eiropā tiek nogarnāti, tad eh, eh, personas Itālijā ir centušās šādu sistēmu likvidēt un kā, kas noticis ar viņiem, tas tad, no tā tad kļūst milzīgs apsūdzības raksts. Tas nebūtu labs ceļš. Pētījumam jābūt nopietnam un tas rada pamat zināmām pārdomām. Pagājušajā gadā jau mēs runājam par komisijas ideju, ka būtu jāparaugās uz mafijas fenomēnu Eiropā un ar to saistīto korupciju mafijas modelis. Mm, varbūt būtu jāvērtē arī kā trešā gada tūkstošs modelis jo arvien vairāk noziedznieku bandas e, pēc šī modeļa orientējas, un tad ir šīs saiknes ar ēnu ekonomiku, tas viss ir savstarpēji saistīts, ja mēs runājam to darīt pamatīgi, mums ir daudz sistēmas jāizpēt. Piemēram, ja kāds mafijos uzņēmums uh, piemēram, Malermo, e, vēlas iegūt kādu valsts iepirkumu, e, tad būs problēmas, jo ir konkrēti likumdošanas normas jāievēro, bet ja izdodas, Eh, ja, tad faktiski vajadzētu padarīt neiespējamu mafijas šādu darbību. Ir arī profilaktiski pasākumi manā dzimtenē Palermo, lai panāktu, ka valsts iepirkumos šādas mafijas struktūras nevar piedalīties, bet Itālijas sistēmā ir šādas aizsardzības eh, normas, un ja šīs uh, uzņēmums, kas Palermo nevar piedalīties uh, valsts iepirkumā, Eh, eh, uzvar eh, konkursā Berlīnē vai Parīzē vai Londonā vienkārši tādēļ, ka šīs šajās valstīs nav šādu profilakses normu, tāda ir pavisam savādāk. Mēs vienmēr naivi domājam, ka ņemot vērā, piemēram, Itālijas mafiju, kurā ir ap 200 miljārdu eiro, uh, ienākumu eh, apgrozījums gadā, ka tas viss derētu arī tādai valstī kā Grieķijai, lai palīdzētu mm, organizētāju noziedzībai. Eiropā ir apmēram 2000 miljardi eiro apgrozījums. Nu, to visu ņemot vērā, tur vēl būtu jāpieskaita azartspēles. spēles darbību starptautiskos konkursos, un tad tikai tad mēs īsti saprotam, cik tālijoši ir viss šī korupcija un krimināla darbība. Es domāju, ar to mums viss ir jāstrādā. Man šķiet, ka bija ļoti laba diskusija, kas ilga vienu stundu. Diemžēl laiks ir beidzies, ir vēl vairākas lietas, kas ir jāizskata, bet ir pareizi, ka mēs pārskubinām uh, komisiju. Komisija vai es vēlaties ko teikt? Lūdzu. Paldies, priekšsētāji. Izteikšos kodolīgi, jo laika vairs nav. Komisija, protams, pasūtīja šo pētījumu un ir apmierināta ar tā rezultātiem. Tas nāks tālāk mūsu tālākajā darbā. un es nevaru izteikties par deputātu komentāriem, kas izskanē šeit, bet es vēlos pieskarties vienam ļoti būtiskam punktam, par ko nākotnē noteikti ir jāatcerās. Proti visi dati, kas ir par korupciju līdz šim pieejami, ir, kā jau arī pētnieki minēja, dati, kas balstās uz uzskatiem, un tā jau ir problēma. Jā, nu, tika minēts, ka komisija varbūt strādā pārāk lēnām šajā jomā, bet es vēlos nu nomierināt, mēs uh, strādājam pie tā, kā apkarot korupciju. Pašlaik mēs izvērtējam un domājam par to, kā mēs varētu sagatavot kādu situācijas ziņojumu par korupciju savienībā. Tāpat šobrīd strādājam pie tā, kā uzlabot datu apkopošanu, lai iegūtu uzticamus datus par korupciju un vienlaikus strādājam pie pamat, izvērtējam pamatlēmumu par korupciju komerc nozarē un skatāmies, cik efektīvi tā līdz šim ir piemērota. Paldies! Paldies komisija! Manuprāt, ir pilnīgi skaidrs, ka šī nav pēdējā reize, kad mēs runājam par korupciju un tā saistību ar organizēto noziedzību. Un viens jau ierosināja, ka mums vajadzētu dzirdēt no augstākās komisijas līmeņa. Bet es domāju, ka mēs varam atvēlēt papildus 5 minūtes, lai jūs varētu izteikt savus komentārus pēc tam, kad esat noklausījušies Libu komitejas dalībnieku komentārus. Jā, paldies, priekšētāja kungs cienījamie deputāti, kungi, man ir liels prieks, ka izskanēja tik daudz jautājumu un arī atbalsts mums. Pāris lietu pirms nodošu mikrofonu savam kolēģim. Pirmkārt vēlos teikt, ka tik tiešām dati uz doto brīdi nav pilnīgi uzticami, bet mums ir arī izpētes metodas, lai tos padarītu uzticamākus, ja būs lēmums par to Eiropas līmenī un mums ir arī dati, kas balstās ne tikai uz uzskatiem, bet arī dati no cietušajiem. Un uh, runājot par pievienoto vērtību, tas bija viens no jautājumiem, kas izskanēja. Manuprāt, mēs jau skaidri pateicām, un arī pēdējais runātājs jau skaidri pateica, ka nav iekšējā tirgus godīga darbība iespējama, šis jautājums netiks pareizi atrisināts. Un mēs esam atzīmējuši arī ziņojumā, ka komisijai jau ir pieredze izveidot pamatstandārtus par korupciju, ka tas ir redzams sadarbības novērtēšanas mehānismā Rumānijā un Bulgārijā. Manuprāt, ir šis mehānisms jāplašina un jāizmanto biežāk iekšējā tirgus jomās. Tagad eh, došu vārdu savam kolēģim. Jā, mēs uz pārējiem jautājumiem noteikti varam atbildēt rakstiski. Es piekrītu, ka informācija pagaidām nav pietiekama uzticama. Es, eh, ka šis eh, ziņojums ir tāds ar enciklopēdisku vērtību. Jūs zinat, kas ir policijas korupcija, bet jūs nezināt, kāds izpaužās katrā valstī, bet eh, ar šo pētījumu jums būs tāds izejas punkts, no kura jūs varētu sākt strādāt. Un tajā ziņā, es domāju, tas ir visai izsmeļoši. Tajā ir redzams, cik politisks ir šis korupcijas līmenis un cik lielā mērā ir izplatījusies organizētā noziedzība dažādās jomās. Učies kunga komentārs, jā, baidos, ka pāris periods ir beidzies, bet organizētā noziedzība un korupcija noteikti vēl joprojām ir problēma un Ģinelīvi uh, minējums par korupcijas definīcijas uzskat, ka ir jāizmanto institucionālā pieeja, jo, ja, piemēram, skatāmies uz policijas korupciju vienā valstī, mēs to varētu definēt kā informācijas noplūdi, uh, kā ētisku pārkāpumu, citā valstī tā tik definēta kā korupcija. Tā kā dažādi šie akti ir jādefinē un jānošķir. Mēs nevaram vienkārši sagatavot vienu vispārīgu korupcijas definīciju, kas visiem būtu pieņemama. Mums ir jāskatās uz dažādajām institūcijām un jādefinē atsevišķās institūcijās, kas tajās ir uzskatāms par korupciju. Jo to mēs redzam, Francijā ir 15 korupcijas gadījumu gadā, jo viņiem ir atšķirīga korupcijas definīciju, tā pašā laikā vienā karalistē vienā policijas iecirknī vairāk kā simts korupcijas gadījumu gadā. Un par Bustilu kunga komentāru par skaidriem gadījumiem mēs nevaram tikai paļauties uz tiem. Mums ir vajadzīgi arī izlūgdati. Nevis tik, nevaram balstīties tikai uz lietām, kas jau ir izskatītas tiesā. Un kur šiekungam jāsaka, ka Itālijas šo ziņojumu. Nu, tur tā, tās lietas ir tādas, kādas ir. Tas arī viss. Paldies par jūsu uzmanību. Okay. Okay. The... Paldies. Paldies referentiem. No Demokrātijas pētījuma centra. Paldies par jūsu prezentāciju. Un pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta 13. Par grozījumu izdarīšanā, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kur pilsoņiem šķērsojot dalību valstu pārējās robežas ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz, kuriem, uz kuru pilsoņiem šī prasība neatiecas. Mēs par to runājam, runāsim pirmo reizi šeit Libi komitejā. Referenti ir mūsu kolēģi Tāņa Fajon. Un mēs uh, skatīsimies uz šo ziņojumu attiecībā uz Bosniju un Hercegovinu un pēc Fajanas kundzes prezentācijas uzklausīsim komisiju. Fajana kundze lūdzu, paldies priekšētāji un paldies visiem kolēģiem, kas vēl joprojām tik vēl pēcpusdienā ir vēl šeit zālē, par spīti tam, ka jau ir tepat aiz stūra brīvdienas. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgs jautājums, par kuru mēs šeit runājam, un žēl, ka nav vairāk kolēģi šeit zālē, jo ļoti daudz pilsoņu Bosnijā un Hercegovinā un Albānijā ļoti rūpīgi seko līdzi Eiropas parlamenta debatēm un vīzu režīmu liberalizācijas procesam. Jāsaka, ka šis vīzu režīms ir izolējis Rietumbalkānu reģionu iedzīvotājus pārāk ilgi, un pagājušajā gadā decembrī kad mēs atcēlām vīzu režimu Maķedonijai, Serbijai un Melnkalnē, mēs redzējām, cik lielā mērā tas ietekmēja šo valstu iedzīvotājus. Vairāk tas ir psiholoģiskā līmenī, jo šie cilvēki tagad var brīvāk ceļot uz Eiropas Savienību. Tādēļ ir svarīgi pabeigt šo procesu Rietumu Balkānu reģionā, pirmkārt jau Bosnijai un Hercegovinai un Albānijai. šī gada sākumā, kad mēs runājam par vīzu liberalizāciju trim valstīm, mēs eh, redzējām nedaudz negatīvu ietekmi, jo imigranti un citi cilvēki no Melnkalnes un Maķedonijas ieradās Beļģijā vai Nīderlandē, lai lūgtu patvērumu, lai meklētu darbu. Un šis process ilga vienu mēnesi, un abas valdības reaģēja ļoti labi, jo šie cilvēki ieradās, viņi bija kļūdījušies, viņi nezināja, ka šādam bezvīzu režimam ir savi ierobežojumi, bet tā bija ļoti laba mācības stunda gan mums, gan uh, varas iestādēm uh, Maķedonijā un Serbijā. Un tas viņiem Mm, jāsaprast, ka šie bezvīzu režīms nozīmē, ka viņi var ierasties bez vīzes 90 dienu termiņam, bet nenodrošina ne darbu, nekādu patvērumu iespēju. Tas vienkārši ir atvieglo viņu ceļošanas diena šeit Eiropā. Un es vairāku laiku esmu pavadījis šajās valstīs, Albānijā un Bosnijā un Hercegovinā um, un vietējās iestādes apgalvo, ka ir tehniski gatavas. Abas valstis ir ļoti daudz izdarījuši un to atzinusi arī komisija, un tādēļ es pilnībā atbalstu komisijas priekšlikumu. Savā projekta ziņojumā bez grozījumiem es piedāvāju pabeigt vīzu liberalizācijas procesu un iekļaut šīs divas valstis Baltā saraksta pielikumā. Tādēļ es ieteiktu skaidri norādīt, ka mēs esam gatavi īstenot to līgumu, ko pagājušajā gadā šeit mēs ar padomus atbalstu nosveidām un skatīt šo divu valstu jautājumu, kā steidzam. Tā ir mūsu atbildība un mūsu uzticamība arī ir uz likmes, ja mēs nepabeigsim šo procesu šogad. Šogad, šonedēļ ir eksperti ieradušies Albānijā, lai analizētu tehnisko gatavību, un pagājuši nedēļa šie eksperti bija arī Bosnijā un Hercegovinā. Un es no abām valstīm dzirdēju uh, apliecinājumus, ka ļoti daudz ir izdarīts un ir pilnīgi politiskā griba un apņemšanās turpināt darbu un īstenot sektoru nozarē šo vajadzīgo politiku. Un uh, vēlos uzsvērt, ka mēs šo lēmumu vēlamies pieņemt, lai palīdzētu jauniešiem. Un paradoxāli, ka pirms 20 gadiem šie iedzīvotāji varēja ceļot bez vīzām, bet mūsdienās ir vesela paudze jauniešu, kas nevar izbraukt no savām valstīm. Un reizēm ir ļoti grūti runāt par Eiropas vērtībām ar šiem jauniešiem, jo viņi neko daudz par Eiropu nezin. Es vēlētos uzsvērt, ka ir jāliek akcents uz jauniešiem, jo jādod viņiem iespēju brīvi ceļot, mācīties, apmeklēt draugus un ģimenes locekļus ārvalstīs. Mums ir jāsniedz viņiem šādas iespējas, kas agrāk jau bija. Un noslēgumā mēs dzirdējām no Eiropas komisijas septembras sākumā būs mutisks ziņojums par ekspertu darbu abās valstīs, un es ceru, ka šis ziņojums būs pozitīvs un ka būs pozitīvs atzīmes par abu valstu tehnisko gatavību. Un esmu pārliecināta, ka vīzu liberalizācijas process tiks pabeigts pēc iespējas ātrāk. Un uh, tā ir apņemšanās arī no mūsu Eiropas parlamenta puses. Uh, Es ceru, ka septembrī Libe komitejā un plenāra sesijā rudens sākumā mēs varēsim balsot un eh, dot savu atļauju. Tādēļ es lūgtu padomi ievērot šo laika grafiku, un es esmu pārliecināta, ka komitejā mēs varam šo, skatīt šo jautājumu kā steidzamu. Tādēļ es vēlos, lai to iekļautu arī oktobra darba kārtībā, nevis novembra darba kārtībā, kā šeit ir dzirdēts, jo šāda mēneša kavēšanās rada vēl lielāku risku, ka būs etniska šķelšanās vai citas spriedzes situācija šajā reģionā. Un tad, ja mēs neieviesiesim šādu liberalizētu vīzu režīmu, tad mēs maksāsim vēl dārgāk. Un tas katrā ziņā palīdzētu pilnveidot Rietumu Balkānu reģionu iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Protams, sāpīgais jautājums tur ir Kosova un ir jāskatās, kā mēs varam iesaistīt arī Kosovu šajā vīzu liberalizācijas procesā, tad, kad būsim pabeigusi šo procesu Albānijā un Bosnijā un Hercegovinā. Un es ceru, ka tas notiks līdz rudenim. Paldies! Paldies, Fajonas kundze! Dod vārdu komisijas pārstāvēji Gugu kundzei. Lūdzu. Jā, paldies. Mūs šis Fajonas kundzes iesniegts ziņojums ļoti apmierina. Jūs zinat, kāda ir komisijas nostāja attiecībā uz turpmāko rīcību. Mūsuprāt, ir jāpabeidz tehniskās misijas, lai redzētu, kāds ir progress šajās valstīs un vēlas atkārtot, ka mēs informēsim par šiem rezultātiem septembra sākumā, kā jau pirms pāris nedēļām komisijas pārstāvis to teica. Paldies! Paldies, ka izteicāt tik, la, izteicāties tik lakoniski. Uh, dosim vārdu Beļģijas pārstāvēji Lenas kundzei. Lūdzu. Paldies, priekšsētāji, cienījamie deputāti. Kā jau valsts sekretārs Beļģijā no rīta teica, Beļģijas prezidentūra ņem vērā 2009. gada vējās padoms un komisija izteikto paziņojumu. Mēs zinām, ka Bosnija Hercegovina vēlas ar laiku iestādīt Eiropas Savienībā un šīs vīzu liberalizācijas līgums būtu liels solis uz priekšu, bet to var izdarīt tikai tad, kad abas likumdošanas iestādes piekrīt, ka mums ir efektīvs plāns un ir panākt atbilstību visiem nosacījumiem, un pie tā pieturās arī visas dalībvalstis. Mēs esam apmierināti ar komisijas iniciatīvu nosūtīt tehniskās misijas, kas, kā mēs dzirdējām, tagad norit valstīs, un balstoties uz tehnisko misiju ziņojumiem un komisijas ziņojumiem septembrī būs skaidrs, vai šīs abas valstis atbilst visiem nosacījumiem. Jautājums, vai valstīm jāpiešķir pieeja šādiem vīzu liberalizācijas pasākumiem, ir tehnisks jautājums, un tas būs atkarīgs no tā, kāda būs tehnisko ekspertu un komisijas ziņojuma. Un ja būs skaidrs, ka abas valstis atbilst prasībām, prezidentūra darīs visu tās spēkā, lai šie jautājumi tiktu atrisināti pēc iespējas ātrāk. Protams, ir jāievēro visas iekšējās tehniskās procedūras. Prezidentūra ir arī ņēmus vērā Fajonas kundzes ziņojumu, un mēs turpināsim ar viņu sadarboties šī jautājuma risināšanā. Paldies! Paldies, tagad uzklausīsim komentārus. Par mums Lutfordu jūtu. Paldies priekšētāji. Diemžēl es nedzirdēju Fajons kundas uzstāšanās pirmo daļu, bet eh, esmu pārliecināts, ka no pieredzes spriežoties var piekrist pilnīgi visam, ko viņa teica, jo es tā esmu darījusi arī iepriekš, un viņa ļoti labi ir pastrādājusi strādājot pie šī jautājuma Lība komitejā iepriekšējā gada laikā. Un tāpat kā viņa, es uzskatu, ka ir šīs divas valstis ir sasniegušas ļoti daudz, un visi nosacījumi ir pareizi. Tādēļ es ceru, ka tiks ātri pieņemts pozitīvs lēmums. Es esmu referenta atzinumu afet un tas būs visai īs. Mēs ceram, ka par to balsos 6. septembrī, ja viss noritēs pēc plāna. Līdz ar to var atkārtot, ka es pilnībā atbalstu referentes lūgumu par to, ka ir jāskat šis jautājums steidzami un jābalso par to plenārā oktobrī. Un vēl neliels komentārs par to, ko teica pārdome. Šis ir tehnisks jautājums tik tālu, cik mēs runājam par tehniskām prasībām, kas ir jāizpilda, lai saņemtu vīzu liberalizāciju. Un neviens nekad nav teicis, ka šie tehniskie kritēriji būtu jāsamazina vai jāpavaina, bet tas būs politisks lēmums, ja teiks, ka mēs nepiešķiram bezvīzu režīmu šīm valstīm, ja tiek izdarīts lēmums, ka šīs valsts atbilst tehniskajiem kritērijiem, bet padome mincināsies vai bloķēs šo lēmumu, tad tas būs tīri politisks lēmums, un tas būtu ļoti nevēlams. Tas nenāktu par labu Eiropas drošības interesēm jo mēs jau par šiem argumentiem esam runājuši nevienu reizi. Un es šeit nedomāju tikai parastos dalībnieks centrā un pa labi. Bet jau iepriekš mēs esam dzirdējuši, ka šīs mūsu drošības interesi ir saistītas ar rietumu reģionu valstīm un iedzīvotājiem, un mums ir viņi jāiekļau Eiropas uh, Savienībā mums ir jāpaplašina horizons, tā teikt, un tad mēs cīnītos pret tādu ierobežotu skatījumu, kas tikai sāsina nacionālā spriedzi, etnisko spriedzi, un tas nenāktu par labu mūsu drošībai. Tā kā šis jautājums ir saistīts arī ar drošību un politisko uh, lēmumu, ne tikai ar tehniskajiem kritērijiem. Paldies! Paldies, būs jūkums. Paldies. Ņemot vērā to, ko teica Baronis Lotford, es vēl skaidrot, kāda ir centriska labējo nostāja par šo dosē. Pirmkārt, paldies Fajons kundzei par eh, to, kā viņi strādā ar šo dosē visā darbības gaitā, paturot prātā arī politisko eh, elementu, bet arī ņemot vērā tehniskās prasības. Es eh, izsekos Kroce kundzes mūsu ēnu referents vārdā sakot, ka arī mēs skatītos uz Eiropas integrācijas aspektu attiecībā uz Bosniju, Hercegovinu un Albāniju. Un mēs skatāmies uz to tā atklāti un pozitīvi. Mēs uzskatām, ka arī viņi iedarās mūsu pulkā. Būtībā tas arī viss, kas man par to būtu sakāms, runājot par vīzu liberalizāciju kā tādu ir kriteriji, kas ir jāizpild, un man ir prieks, ka līdz septembrim mēs iegūsim visus rezultātus un būs zināms, vai šīs valsts atbilst šiem kritērijiem. Un tad eh, Eiropas tautas partija katrā ziņā atbalstīs Fajonas kundzi, ja šīs valsts atbilstīs visām prasībām. Jā, jums bija taisnība sakot, ka mums ir atbildība un mūsu uzticamība ir likt uz likmes. Un es esmu pārliecinās, ka tad, kad mums būs šies, šīs pārbaudas jāiztur, mums tas izdosies veiksmīgi. Referents kundze, vai jums ir vēl kas sakāms? Jā, paldies, un paldies arī kolēģiem par izteikto atbalstu. Eiropas parlaments izrāda lielu atbalstu vīzu liberalizācijas procesam. Uh, Es esmu priecīga, ka arī padome ir teikusi, ka vīzu liberalizācija ir tehnisks process, lai gan man ir tādas pašas bāžas kā citiem kolēģiem, ka galējā posmā tas jau būs politisks lēmums. Tādēļ vēlos lūgt jūs nekavēties ar kādiem lēmumiem, tad, kad būs saņemti tehniskie ziņojumi no ekspertiem abās valstīs. It sevišķi šeit parlamentā mēs varam klausīties ekspertu mutiskajos mutiskajās atskaitēs, un tad es ceru, ka padome varēs tikpat ātri kā mēs parlamentā skatīt šo jautājumu un nekavēties līdz eh, rudenim vai vēl trakāk līdz ziemai. Noslēgumā vēlējos teikt, ka Eiropas parlamentā es esmu pārliecināta, mēs dosim atļauju rudens sākumā un mēs sekosim šim procesam un nodrošināsim, ka Albānijas un Bosnijas un Hercegovinas pilsoņi varēs brīvi ceļot uz Eiropas Savienību, un esmu pilnībā pārliecināta, ka viņi to ir pilnībā pelnījuši. Paldies! Lielas paldies, saka priekšādātājs. Nu, no nu, visām šīm diskusijām var tikai secināt eh, to, ka man jāpastāst jums par laika grafiku. Pirmām kārtām 7. septembrī komisija liks priekšā šo faktu, vasaras faktu atrašanas misiju rezultātus. 6, 6 pulkstens 13. septembrī būs termiņš grozījuma iesniegšanai. Afet atzinumu saņemsim, kā jau Baranas Ludforda arī teica. Viņiem balsojums arī būs. Notiks Lība balsojums 13. septembrī. Tātad visi ir par to informēti, un mēs pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta. Tas ir 15. darba kārtības punkts. 14. atvainojiet. The situation of the Eritrean immigrant. Eritrejas imigrantu situācija Lībijā. diskusijas šeit pilsētā, šeit notiek ar komisijas klātbūtni. Šis punkts tika pieminēts, ierosināts kā steidzams punkts. Daži no mūsu kolēģiem ļoti nobažīsies par šiem cilvēkiem. Un tāpēc skatīsim šo punktu tagad. Pirmām kārtām mēs mūsu vidū sveicam ģenerāla direktoru no ārlietu ģenerāla direktorātu Viņš šeit pārstāv Mālstrēmas kundzi. Mans ir vīzīkungs. Viņš mūs informēs par situāciju ar Eritrejas migrantiem, kas vēlējās iekļūt Eiropas Savienībā, bet kuru iekļūšana tika nobloķēta Lībijā. Šis jautājums nesen tika apspriests un noveda pie cilvēktiesību intervencijām ne tikai Eiropas komisija to konstatē, bet arī ANO aģentūras konstatēja, ka noticis cilvēktiesību pārkāpums. Un starptautiskajā migrācija birojā tāpat tās tika konstatēta šāda veida jautājums. Pēdējās organizācijas misija Lībijā Um, norisinās un pārstāsts, kas bija šai misijai šeit klāt. Hārta kungs, mēs arī viņam dosim vārdu vēlāk. Jo situācija šķiet ir uzlabojusies, bet tomēr vispārējais uh, jautājums par to, kā, kāda izturēšanās ir pret migrantiem un bēgļiem Lībijas teritorijā, joprojām ir aktuāls un, ne, un sarunas joprojām turpinās starp Eiropas Savienību un Lībiju par vispārīgu Eiropas Savienības Lībijas nolīgumu, kā arī par atpakaļ uzņemšanas nolīgumu. Sākotnēji šīs sarunas aizsākās jau pagājušā gada sākumā. Un tās to brīdi vadīja vice, komisijas vicepriekšēdis Baro. Tagad došu vārdu mans ar visī kungam, kas ir ģenerāldirektors, kā jau teicu, un pēc tam mums būs īsa viedokļu apmaiņa. Nu, varbūt mūsu kolēģis Pancēri kungs arī varētu ierosināt vienu no jautājumiem, iepazīstināt mūs ar šo jautājumu, kas tika mm, ierosināts kā steidzamības kārtas jautājums. Nāc ar visi kungs, jūs runāsiet tad. Okay. Then, apparently, apparently, man... Nu, tā viņš šķiet ka mans ir visi kungs tomēr vēl ir tikai ceļā un nav zālē. Un tāpēc varbūt varam uzklausīt citus komentārus, nu varbūt vispirms starptautiskās imigrācijas organizācijas pārstāvi. Lūksim izteikties. Kamēr gaidām mans ar visi kungu. Viņš jau nāk. Lieliski.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 Look, thank you very much. Uh, actually... Paldies! Gribēju uzsvērt faktiski esmu šeit, lai uzklausītu jūsu bažas, bet var jums mazliet pastāstīt arī par to, ko esam jau darījuši lietas labā. Jo šai jautājumā bija ļoti daudz sabiedrības uzb uzmanības un diskusiju, bet ļoti maz zināšanu patiešām no pašiem avotiem. Nu, pirmām kārtām Kas tad notika ar šo Eritrejas bēgļu grupu? To mēs zinām no neformāliem konteksta, no neformāla konteksta, no preses, no telefonu zvaniem, NVO teiktā un tam līdzīgi. Sazinoties ar ANO augsto pārstāvi bēgļu jautājumos esam uzzinājuši, ka šobrīd ir 400 eritriešu, kas ir aizturēti. Kā, kā migranti, kā nelegāli migranti. Nesen bija 250 šādu cilvēku, ko Lībijas svaras iestādes grasījās identificēt. Tie tika turēti aizturējumā, Mizrati centrā un pēc tam virkni iemeslu dēļ, ko zinām arī tikai no neformāliem avotiem, daļai šie cilvēki tiek pārvietot uz valsts dienvidiem. Mēs zinām, ka šajās dienās ir bijuši ļoti daudz formāls intervences un arī viena ļoti spēcīga, ko īstenoja Itālijas valdība divi tās ministri. Un tad, ņemot vērā visu šo kontekstu, bija arī virkni neformālas iniciatīvas, un Lībijas varas iestādes precizēja vairākas lietas. Pirmkārt, ka viņiem nav nekāda ka viņi ir gatavi ar mums sadarboties un gatavi šo cilvēku aizturēšanu padarīt pēc iespējas īsāku, un tos ir gatavi arī pārvietot atpakaļ uz Mizerāta centru, kas, eh, kā mēs zinām, no šiem avotiem ir daudz labāk mm, iekārtots centrs. Protams, esam visi ļoti nobežījušies. Bet līdz šim mūsu sveicošā esošā informācija ir bijusi netieša. Un šobrīd sākam saņemt arī tieši informāciju no mūsu koskunga, ārlietu ministrijas. Bija tikšanās šodien un viņi saka, ka viņi šobrīd ir gatavi sniegt mums visu informāciju, kas mums būtu vajadzīga, lai pārliecinātu mūs, ka viss eh, nor, norisinās atbilstīgi, ka at, izte, izturēšanās ir atbilstīga. Tāpat laikā viņi pieprasa regulāru Eiropas Savienības sadarbību, jo Lībijai ir 4000 nekontrolētas kilometru, 4000 km nekontrolētas robežas Āfrikā, un viņiem ir vajadzīga palīdzība šīs robežas sargāšanā. Jūs zinat, ka tāda ir bijis tā opozīcija, to ministrs arī ir atkārtojis. Bet viņš teica, ka viņi vēlas izturēties pie bēgļiem un nodrošināt arī augstā bēgļu sūtņa, ano augstā bēgļu sūtņa piekļuvu šiem cilvēkiem. Kā jūs zinat, tad e, šis birojs tika par to nu pat tikai informēts. Nav vēl vienošanās ar ANO, un Lībija nav parakstījusi Ženēvas konvenciju, bet viņi piekrita formāli sadarboties ar šo organizāciju un sniegt informāciju arī ģenerāldirektora asistentam. Viņa nu pat bija tur Lībijā, un viņa tagad burtiski pēc pāris nedēļām atkal jau dosies uz turieni. Mēs šobrīd sadarbojamies ar ANO Ļoti daudzos projektos to daram. Un grasamies, protams, darīt ar vien vairāk. Jo, protams, ka viena lieta ir regulējums, bet otra lieta arī palīdzības sniegšana. Šajā kontekstā turpinās sarunas par pamat no, pamatsadarbības nolīgumu. Un tur ir arī sadaļa par iekšlietām. Uh, kurā mēs visus šos jautājumus arī cenšamies pieminēt un regulēt. Tāpēc, eh, jāsaka, līdz šim šai sadaļā panākumi vēl nav gūti. Tikko mums bija tikšanās ar mūsu kusis kungu, un viņi ir piekrituši apspriest visus šos jautājumus turpmākajās nedēļās. Un tāpēc Ja līdz šim sarunas ir bijušas ierobežotas, esam runājuši tikai par pamatsadarbību un parlaments tikai regulāri saņēma informāciju no mums, tad tagad, kad atvērsies sadaļa par nolīgumu, kur nebija nekādas kustības līdz šim, eh, progress tiks gūts. Jo šie notikumi ir izdarījuši spiedienu uz situācijas tālāko attīstību. Malstrēms kundze nu pat tikās ar ministru, un viņi ir gatavi visus šos jautājumus apspriest. Šobrīd tiek runāts par ceļu kārtu, vismaz šo sarunu tālākai struktūrai. Nu, tādi ir šie fakti, faktiskā informācija. Un tas ir tas, ko mēs ņemam arī vēlā savā darbā. Protams, ka mēs sekosim līdz situācijas tālākajai attīstībai. Vēlamies arī jums sniegt informāciju tīri politiskā līmenī. Ja mēs jau runājam par politiskajām attiecībām ar Lībiju, mēs jau vēl nerunājam ne par kaut kādu līgumu īstenošanu. Nu, tas ir tas, ko varu jums pastāstīt, godātie parlamentārieši. Paldies! Nu, varbūt tagad varam uzklausīt starptautiskās migrācijas organizācijas pārstāvi sakāmo. Ja varbūt ārlietu komitejas priekšādātāja Gomešas kundze, jā, Gomešas kundze. Esmu šai komitejā aizstājēji, citi deputāti aizstājēji, bet tas nekas. Tikai gribēju pateikties mans vīsīkungam par informāciju, ko viņš mums nu pat sniedza. Tā sakrīt ar to informāciju, kas ir arī manā rīdzībā, respektīvi ar to, ko es varēju sa spēju saņemt no ANO augstu vērtēju faktu, nezināju to, ka ir ārlietu ministra, Lībijas ārlietu ministra tikšanās ar Aštoni. Malstrēms kundze atvainojās runātāji. Domāju, tas ir ļoti, tā ir ļoti pozitīva zīme, cerīga zīme. Es pati esmu referente turpmākajiem nolīgumiem ar Lībiju, joprojām sarunas par tiem tikai risinās sazinājos ar Lībijas vēstnieku, lai informētu par to informāciju, kas manā virīcībā tas bija pirms nedēļas. Informēju par visām šīm problēmām ar 400 teritrējiešiem un redzu, ka, lūk, vēltot tik daudz uzmanības šim jautājumam tieši no parlamenta puses, no plašsaziņas līdzekļu puses atsevišķās dalībvalstīs, šis jautājums eh, šķiet tiešām ir arī tā pozitīvi pavirzies uz priekšu. Tas, tas ir pateicoties šiem tiešajiem uh, kontaktiem starp Mālstrēmas kundzi un Lībijas premjerministru, un mums ir tik, tikuši dot solījumi par to, ka šie cilvēki netiks atgā, nosūtīti atpakaļ uz Eritriju, kas ir ļoti svarīgi. Un informācija, ko es saņēmu, liecina par to, ka atsevišķi no šiem cilvēkiem patiešām ir cilvēku atsevišķas dalībvalsts ir nosūtījušas atpakaļ uz Lībiju kā nelegālos imigrantus. Un šie cilvēki nekad nav tikuši pakļauts skrīningam ANO, jo ANO nav bijis laika, jo tai laikā no šīs valsts ANO jau bija iz, iz, izzīts, bet visu šīs sarunu rezultātā un uzmanības rezultātā saņemt ir ne tikai eh, minētie solījumi, bet arī tas dod tādu pozitīvu virzību tam, kā ANO cilvēktiesību organizācija varētu varbūt atgriezties Lībijā pavisam formālā statusā. Domāju, ka tās ir ļoti labas ziņas, tas ļoti svarīgi. Un domāju, ka tas varētu būt arī ļoti liederīgi arī tālākās no, sarunās par nolīgumu, sadarbības norīgumu, jo tad tas varētu būt platāks, plašāks. Jo tad mēs runāsim ne tikai par iekšējiem bēgļiem, bet arī pilnīgi noteikti par visu šo cilvēktiesību situāciju. Galvā mēs runājam par valsti, kas nekad nav ratificējusi ANO konvenciju par bēgļu aizsardzību. Un tas ir šausmīgi. Viņi arī pat neatzīst, ka vispār ir tāda lieta kā eh, bēgļi. Neskatoties uz to, Lībija tomēr ir daļa no Afrikas Savienības konvencijas par bēgļiem. Par, ir parakstījusi to. Un mums, cenšoties rast risinājumu šai situācijai, un vēl gribu apliecināt, ka apsolījums ir saņems, ka viņi netiks nosūtīti apakaļ uz e- Eritreju, un tas ir ļoti svarīgs. Nu, šķiet, ka tie saņems zināmā mērā arī kaut kādu statusu, vismaz uzturēšanās atļauju, darba atļauju, bet papildus, protams, būs ļoti svarīgi arī risināt šos galvenos jautājumus, kā, kādu pozīciju Lībija iestā, ieņem šādos bēgļus jautājumos. Un e, mums kā parlamentam būs iespēja tad šādu nolīgumu tālāk arī apstiprināt vai neapstiprināt, atkarīgā no attīstības tā, no tālākiem notikumiem. Paldies. Paldies, saka priekšsādātājs. Nu tad tomēr beidzot došu vārdu imigrācijas organizācijas pārstāvim. Paldies priekšsādātāji, labu pēcpusdienu, dāmas un kungi. Paldies eh, runātājiem, paldies mans fizikungam par jūsu teikto, jūs apliecin, apstiprinājāt to, ko mēs dzirdējām, kas ir mū, informatīvs mūsu riecībā. Pasludinājums par Eritrejas, atbrīvo, Eritrejas iedzīvot atdzīvošanu ir pilnīgi formalizēts, oficiāls jau. Mēs esam starptautiska organizācija, kas ir, darbojas arī Lībijā jau no 2008. gada. Mēs darbojamies kopā ar virkni struktūrām, kas darbojas uz vietas un nodarbojas ar bēgļu pārvietošanu, aizsargāšanu un patvērumu meklētāju aizsargāšanu. Šobrīd veicam neformālu rīcību tieši saistībā ar vēstniekiem, interesētām visādām pusēm er, un Eritrejas pārstāvjiem, lai panāktu risinājumu un nebūtu šī deportācija. Tāds risinājums arī ir tiešām panākts Mēs regulāri sazinamies arī ar Eritrejas kopienu, kas vēlas tikt pārvietot uz Eiropu, kā tas ir viņu gala mērķis. Viņi Lībiju redz kā pagaidu risinājumu, nevis kā gala risinājumu. Bet, nu, neskatoties uz to, šie eritrejieši ir saņēmuši informāciju, ka ir panākta vienošanās starp ministrijām Lībijā, starp iekšlietu ministriju un darba ministriju, ka šie cilvēki varētu dabūt darbu. Uh, vietējos uzņēmumos un varētu veikt sabiedrisku darbu. Tātad zināms risinājums ir rasts, tas iepriekš tika piemērots arī Somālijas e, bēgļiem gadīt. Šie somālieši arī tika atbrīvoti no aizturēšanas centriem un tiem tika dot atļauju strādāt un palikt Lībijā. Tomēr jāsaka, ka situācija joprojām mainās. Tā mainās burtiski tagad minūte pa minūtē. Pirms pāris stundām saņēmām informāciju, ka ir saņemts, ir izdots orderis no iekšlietu ministrijas atbrīvot visus aizturētos eh, šajos centros, ne tikai eritriešus, bet visus pārējos arī. Nu, tad līdz ar to varētu gadīties, ka tūkstošiem cilvēku tiks atbrīvot, kas tik tu, turēt 18 aizturēšanas centros, bēgļu centros Lībijā, un mēs nezinām, vai šobrīd, vai šie eritrieši varēs saņemt darbu, ja viņi vienkārši tiks atbrīvot. Un tad, tad situācija mainās burtiski pa sekundēm, mēs turpinam situāciju arī uzraudzīt. Un redzēsim, kas notiks tālāk. Arī iekšlietu ministrija ir lūgusi mūsu organizāciju pavisam oficiāli uzraudzīt šo eritriešu atbrīvošanu. Mēs šo uzdevumu uztveram nopietni, un tā kā ANO cilvēktiesību organizācijas pārstāvi tur uz vietas nav, tad nu, tas jādara mums. Gribēju teikt, ka situācija uh, ir vēl mazliet sarežģītāk, var vēl pieminēt pāris lietas par bēgļu aizsargāšanu. Ir apmēram 12 tūkstoši. 000 Eh, bēgļu Lībijā. Tas ir pilnīgi, ka, kam pilnīgi de facto nepieciešama aizsardzība, ko pagājušā gada deportācija nav notikusi uz, uz Eritreju un arī uz Somāliju. Ne? Un tās ir divas eh, būtiskākās eh, bēgļu izcel, mītnes valstis. No turienes nāk šie patvērumu meklētāji lielākoties. Kā jau teicu, situācija šobrīd ir tāda, ka atsevišķi aizturētie ir pārcelti uz aizturēšanas centru dienvidos. Tas rada bažas, jo šis centrs šī ir pazīstams kā e, vieta, no kurienes vienmēr notiek e, no, atpakaļ nosūtīšana uz mītnes zemēm. Bet, nu, kā, kā jau teiks, deportācija šobrīd ir izslēgta. Nu, protams, ir vēl virkne tālāku lietu, kas jādara, bet, nu, tāda ir pašreizējā situācija, un, nu, tas bija tas, ko varu jums pastāstīt. Paldies, turpin priekšsādātājs. Nu, tad uzklausīsim tagad mūsu kolēģi Panzērī kungu. Paldies, priekšsādātāji. Pēdējās pāris nedēļās man bija tā iespēja runāt ar komisiju un uzdot jautājumu, vai, panā, vai divpusēji līgumi palīdz Eiropas iniciatīvām vai ne, un atsevišķos gadījumos man teica, ka daudzos gadījumos divpusējie nolīgumi traucē Eiropas iniciatīvām. To saku tāpēc, ka mums ir nepieciešams atzīmēt eh, to, ka šādas situācijas risināšanas gadījumā secinām, ka pastāv valstis, kam ir robežas cieši pie tām valstīm, kas ir tranzītvalstis. Tieši migrantiem, un tāpēc pilnīgi dabīgi, ka šīs valstis cenšas migrantu plūsmas labāk kontrolēt, bet daudzos gadījos, un to saku komisijas pārstāvim tieši, neviens īsti nezina, kāda tad ir šo divpusējo nolīgumu eh, nosacījumi, saturs. Uh, Vai tur, piemēram, ir iekļaut šī atpakaļnosūtīšanas eh, noteikuma, jeb deportācijas noteikuma? Kāds ir tas periods, ko migranti drīkst uzturēties tranzītu valstī? Kāda ir nosacījuma arī viņu atpakaļnosūtīšanai? Nu, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un vēl viens aspekts - attiecības starp valstīm, kas paraksta savstarpējos nolīgumus, no kurām viena dalība valsts ir, Eiropa, e, viena valsts ir Eiropas Savienības dalība valsts, ir zināmā mērā pretrunīgs, jo tas liecina, ka trūkst solidaritātes Eiropas Savienības ietvaros. Šodien intervijā komisāra Cecīla Malstrēma Itālijas avīzē teica, ka dalību valstīm ir tiesības slēgt šādus līgumus, bet tomēr daudz labāk būtu to darīt, vienojoties ar Briselu, darot to visiem kopā. Nu, un lūk, ir jau tāda nolīguma, kas tiek slēgta vispār Briselu pat neiesaistot, nepakonsultējoties ar to. Uh, Tas, eh, un, un tas šajā gadījumā attiecas uz valsti, kas pat nav parakstījusi startautisko bēgļu konvenciju. Es domāju, šajā gadījumā mums ir divas problēmas, kas steidzam jārisina. Pirmām kārtām, protams, jādomā par šiem 400 eritrejiešiem un to, kādas ir viņu nākotnes izredzes. Protams, labi, ka viņi tiks atbrīvot no aizturēšanas centriem, no šīm bēgļu centriem, un ka viņiem tiks piedāvātas darba iespējas, nu, Varbūt tas ir tāda diezgan pārspīlēta uh, padarīšana Lībijā, kur tik un tā ir milzīgs bezdarbs. Bet, nu, daudzi no šiem cilvēkiem ir jaunieši. Un būtu traģiski, ja viņiem būtu jāatgriežas Eritrejā, jo tur viņiem būtu jākalpo armijā līdz 40 gadu vecumam. Un komisijas pieminētā problēma tomēr arī ir aktuāla, jo kāda tad ir šī alternatīva? ir jāpiedāvā šiem cilvēkiem kaut kādas uh, alternatīvas. Viņi nevar atstāt tik atstāt Lībijā un pakļaut lēnai mokošai nāvei. Šī situācija tiešām ir uzmanīgi jānovēro. Un ja mēs redzam, ka tie ir cilvēki, kuriem vajadzētu būt bēgļu statusam, tad mums vajadzētu tomēr izdarīt kaut kādu spiedienu, varbūt arī no Itālijas puses, jo tas varētu atrisināt šo problēmu. Un līdz ar to nonāk pie vēl viena aspekta, kas saistīts tieši ar Eiropu. taisnība, ka sarunas turpinās par divpusējiem nolīgumiem, un es saprotu, ka tas, protams, rada tālākas problēmas, bet mums jāuzdod pašiem sev jautājums. Vai nebūtu liederīgāk šobrīd vairāk eh, virzīt situāciju mums vēlamajā virzienā? Uh, un tādā veidā aizstāt šos divpusējos nolīgumus ar vienotu kopēju Eiropas Savienības nolīgumu. Un tad tas būtu Eiropas Savienības kompetencē un kontrolē. Es domāju, ka šo ideju vajadzētu virzīt uz priekšu vēl vairāk. Šobrīd būtisks problēmas rodas tieši ar tādām valstīm kā Lībija, un domāju, ka vajadzētu virzīties uz priekšu tieši šādā solidārā kopēji, kopīgā veidā. Un, jo mums taču gal galā jāspēj rēģēt ļoti ātri šādu notikumu gadījumā. Paldies! Now we opening floor. Tagad atklāsim debats jautājumiem. Aicināšu jūs neizplūst, lai mēs nepārsniegtu tulku darbu laiku. Jo mums vēl arī citi jautājumi šodien jāizskata. Vispirms dosim vārdu Argentīnī kundzei. Paldies priekšsēdi. Kāpēc mēs šo punktu iekļāvām darba kārtībā? Atbilde jābūt tādai, kā sacīja Pancērīkungs. Mēs saskaramies ar trim problēmām. Eritreja patiesībā ir Āfrikas Ziemeļkoreja. Ja jūs atstājat šo valsti, jūs vairs nevarat uh, faktiski atgriezties, jo citādāk jūs eh, saņemsiet bargu sodu. Tāpēc visi, kas mm, izkļūst no Eritrejas, tiem jau ir iemesls politisko patvērumu pie, pieprasīt, jeb šo vismaz neatgriezties valstī. Ja mēs zinām, ka cilvēki ir atstājuši Eritreju, tad uh, piedrīgie uh, saskarsies ar problēmu, ja jūs uh, eh, lidost atstājat, jums jāmaksā, jūs to nedarat uh, ģimeni cieši, ja jūs nelegāli izceļot, arī ģimeni saņem sodu. Tas viss mums jāņem vērā. Uh, Patiesībā Galvenā problēma pat nav tā, kā Lībijā pietis ar eh, politiskā patvara meklētājiem, bet tāda, ka mums ir darīšana cilvēkiem, kas centās eh, nokļūt Eiropā, un ka mēs šiem cilvēkiem nedavām iespēju pieprasīt politisko patvērumu. Man ir 29. aprīļa viens itāļu avīzes izdevums, un e, tas saucās 24 stundas šis laikraksts. Un tur rakstīts, ka Malmstrēms kundze ir ar Libiju noslēgusi nolīgumu, un viņa aicina arī citām valstīm noslēgt šāds divpusējs nolīgums. Tam vienkārši bija jānotiek. Un tagad mans jautājums komisijai tāpēc ir tāds. Divpusējs vienošanās ar tādu valstu kā Lībija daudzpusējas vienošanās ar tādu valsts kā Lībija, eh, kas šādi apieca politiskā patvēruma meklētājiem, mēs to varam atļauties, un kā jūs to uh, grasaties savienot ar tiesībām pieprasīt politisko patvērumu, un tas viss uz cilvēktiesību deklarācijas fonu, un otrkārt, kā mēs tagad gādāsim par to, lai cilvēki, kas atrodas ceļā uz Eiropu, uh, lai viņiem netiktu uh, atņemtas tiesības pieprasīt politisko patvērumu. Labi, e, pietiks varbūt pagaidām priekšsēdē ar šiem izteikumiem, bet es domāju, ka mums ir jāatmenās, ka mums ir darīšana ar Āfrikas Ziemeļkoreju, ar valsti, kurā visiem ir jābūt uh, e, militārā uh, e, dienestā, kur ir pastāv slepeni cietumi, kur diendienā cilvēktiesības tiek uh, smagi pārkāptas. Paldies! Mums bija saraksts, tas tagad ir izsmelts. Un lūdzu katrai eh, runātājiem runāt ne ilgāk par divām minūtēm, pretējā gadījumā mums, mēs pārsniegsim laiku. Flotras kundze divu, divas minūtes. Jā. Šī jaunā eritrejieša afēra tiešām dramatiska. Te ir runa par bēgļiem, kas, kā jau kolēģis sacīja, nāk no valsts, kur par cilvēktiesībām īsti nemaz nevar runāt. Un tas skaidri eh, parāda situāciju, kas īstenībā jau ir labi zināma. Nolīgums ar Lībiju un Itāliju attiecas uz nenosūtīšanu atpakaļ. Par skaitļiem jau bija runa, Un tas parāda, ka mums nav pārliecības, ja mēs diskutējam ar Lībiju par administratīvo praksi, ar juridisko praksi, aizsardzību un šo nedrošību, šo fundamentālo nedrošību. E, kādā nonāk Eiropas saruna partneri, ja viņi strādā ar Lībiju? Tad jums tiešām ir uh, jāpiepūlās, ja mēs diskutējam par atpakaļ nosūdīšanu, par migrantu, par to, kā mēs viņiem apēmies. Situācija ļoti problemātiska, un jautājums tagad ir, kas notiks ar šiem 400 cilvēkiem. Jūs ziniet, ka Tripolē 9000 cilvēki e, ir ANO be, um, bēgļu aģentūras uh, ir konstatējis, ka viņi tur uzturās, un tas ir simbols. Tātad Eiropas saimnieki nekādi nespēja ietekmēt šo cilvēku uzturēšanās dzīves apstākļus. Protams, mēs esam tur devušies, esam apmeklējuši šo centru, un tiešām apstākļi tur ir katastrofāli. Tur ir pilnīgi patvaļa valda. Nekas nav paredzams, un pamat jautājums taču ir tāds Ko tad mēs darām, diskutējot ar Lībiju par iespējām šai valstī mm, kontrolēt, pārvaldīt bēgļu plūsmas? Tāpēc es jautāju komisijai, ko nozīmē šī dramatiskā afēra sarunām ar Lībiju. Paldies! Lūdzu, divas minūtes nākamajam runātājam. Paldies, priekšsēd. Mēs uzzinājām dažus jaunus faktus, kas mums visiem varbūt bija nezināmi, pozitīvi signāli attiecībā uz šiem 244 eritriešiem, eh, kas eh, guvušo dramatisko pieredzi, un tad vēl ir 12 tūkstoši eh, citi cilvēki, kuriem patiesībā arī vajadzētu palīdzēt. Šorīt migrācijas lietu ministrs šeit viesojās, Bēģijas eh, prezidentūras pārstāvis. Un mums bija tādas nelielas debats, viņš eh, norādīja uz nepieciešamību, ka Eiropas Savienībai vajadzētu slēgt šīs vienošanās ar šīm valstīm. Manuprāt, tie ir soļi pareizā virzienā, šie cilvēki ir jāintegrē, viņiem vajadzētu uh, varbūt arī dot iespēju darba tirgu um, ehm, iekļauties, un vienkārši viņiem ir jāsaņem garantijas par kaut kādu minimālo respektu. Pancēri kungs norādīja uz to, ka Itālija, Malta, Spānija pieder pie tām valstīm, kas šos divpusējos nolīgumus atkal un atkal ir pacēluši. E, tie tiek arī pozitīvi vērtēti ar visiem ierobežojumiem, bet šī solidaritāte, šī īstenā solidaritāte ir jau arī Stokholmas programma, bet bieži tā ir nav tik praktiskas izpausmes Bet šī solidaritāte tagad parādījās vispusīga, un tādu vajadzētu parādīt arī Eiropas Savienībai, ne tikai atsevišķām dalību valstīm. Šī atbildīgā solidaritāte būtu jāveicina vēl vairāk, jo šīs migrācijas plūsmas jau mazāk eh, skar, eh, atvainojiet, holandiešu kolēģis vai citus, bet eh, vidusjūras valstis, kuras protams, ir diezgan viegli sasniedzams nekā salīdzinot ar citām migrācijas plūsmas. Tagad vēl ir pārmainījušās, arī daudzas eh, virzās caur Tunīsijai un eh, Te ir jautājums par attiecībām ar Lībiju, ir runa par šo, turismu, eh, par šo bēgļu plūsmu pārvaldību, ir runa par uh, sezonas strādniekiem, par direktīvām, pa kurām mēs šajā kontekstā tagad diskutējam, šajā virzienā mums jāturpina eh, arī strādāt. Tavares divas minūtes. Paldies priekšsēdi. Protams, tās ir labas vēsts, ka šie eritrejieši netiks nosūtīti uz drošu nāvi savā valstī vai cietumā. Tiem nebūs jāpād eh, atlikšā smūši, bet mums jābūt piesardzīgiem par šīm ziņām, jo eh, tomēr tā ir tāda slidena lieta vēl. Human Rights Watch organizācija ir paziņojusi, ka šie aizturētie ir tikuši piespiest aizpildīt veidlaps eh, attiecībā uz eh, pap, pagaidu uzturēšanos trīs mēnešu. Tātad, tad, kad šis dokuments būs, eh, vairs nebūs spēkā, tad uh, uh, tikai viņ, viņiem būs jāpieprasa Lībijas uh, uzturēšanās dokuments, un tad viņiem būs, to var tikai paspieprasīt, to var izdarīt tikai, ja dodas uz Eritrēs vēstniecību, un tad viņi atkal apdraud savus ģimenes. Tad es jau komitēju vairāk reizes minējis, ka nolīguma ar Lībiju tās ir labas vēsts, mūsu migrācijas plūsmu pārvaldības uh, skatījumā. Bet ir divi galvenie punkti šeit. Viens ir attiecībā uz šiem eritrejiešiem konkrēti. Doma, ka viņi saņems tādu kā sociālo darbu Libijā, tai nevajadzētu mūs eh, likt domāt, ka viņi ir ekonomiski migranti. Tas būtu viens no briesmīgākiem. Labi, šādas eh, nolīguma sekām. Šiem cilvēkiem vajadzētu saņemt politisko patvērumu un no tā izriet otrs punkts. Eiropa nepilda savas eh, saistības starptautisko humanitāro tiesību kontekstā. Vai nu mēs cilvēktiesības cienam vai nē. Ja mēs nosūtam cilvēks atpakaļ uz Lībiju, kas nav Eh, bēgļu konvencijas dalībvalsts, tad mēs pārkāpjam cilvēktiesības. Mums gandrīz nav informācijas par to, kas, kur tas notika un kurš nosūtīja šos cilvēkus apakaļ uz Lībiju. Tas mums būtu jājautā Itālijas valdībai no vienas puses un Frontexam no otras puses mums vajadzētu vairāk par šo jautājumu diskutēt, jo šis ir, protams, īpašs gadījums, bet ar to saistīts lielākas problēmas, un mums vajadzētu uz komiteju eh, uzaicināt gan Frontex, gan Itālijas valdības pārstāvs. Paldies, Morsolino. Eh, divas minūtes, Borsolino. Es gribētu at, atkārtot, ka es aicinu sniegt informāciju par sarunām, kas notiek ar Lībiju, bet uh, neesmu šo informāciju saņēmis. Mēs nezinām īsti, pa kādiem faktoriem mēs runājam. Mēs runājam par valsti Lībiju, par kuru esmu dzirdējis daudz eifemismus. Sociāli derīgs darbs. Es neusticos viņiem, ai ne šiem viņu formulējumiem sociāli nodri, sabiedrībā nodrīgs darbs, tas varētu eh, arī tikt nosaucts par piespiedu darbu. Šie migranti varētu tikt nosūtīti tuksnesī un atstāti tur nomirt vai savā likteņu varā. Lībija nav nekādas konvencijas parakstījusi, arī Ženēvas konvencija nē. Tā ir partnervalsts, ar kuru mums, eh, manuprāt, būtu jārunā ļoti piesardzīgi Es gribētu izteikt komentāru par faktu, ka ar Lisabons nolīgumu parlamentam būs jādod savu piekrišanu. Un mēs parlamentā zem līguma 218. pānta esam tiesīgi pilnībā tikt informēti, saņemt visu informāciju. Tas mums pienākas komisijai vajadzētu mums ziņot par to, kā attīstās sarunas regulāri. Un mm, atsevišķos gadījumos arī ir ārlietu komiteju kopā. Vai ar delegāciju attiecībām ar Magreb valstīm un Lībiju. Mm, mums jānodrošina cilvēktiesības. Tas ir galvenais mērķis. Cilvēku tiesības. Un mums jāizmanto eh, visi līdzekļi, kas ir mūsu rīcībā, un jādara tas ātri, jo mēs esam dzirdējuši par 400 cilvēkiem un tad par 240, bet skaitļi ir daudz lielāki iesaistīs to personu. Mēs pat viņus īsti nezinām, mēs nezinām neko par viņiem jo tad, kad mēs dažus no šiem centriem varējām apmeklēt, mēs redzējām tikai to, ko viņi mums gribēja rādīt, bet nevis eh, apstākļus, kādos tiešām šie cilvēki tiek turēti. Paldies, tagad Anģelīlī kundze divas minūtes, paldies priekšsēd. Noteikti šīs bažas ir ļoti nopietnas, un es piekrītu kolēģiem par cilvēktiesībām un šo cilvēku uzturēšanās apstākļiem, bet šodien mēs arī dzirdējām dažas pozitīvas ziņas tajā skaitā par Lībijas gatavību ANO augsto uh, komisāru uh, bēgļu lietām atkal ielaist valstī. Tās ir labas vēsts. Bet gribētu pancērikungam jautāt, ja es neesmu viņu pārpratis, tad viņš sākumā teica, ka komisija vairāk kārt ir sacījusi, ka divpusē nolīguma traucē Eiropas politiku. Es domāju, šādi tiek eh, tā netieši eh, kritizēti tie, kas šādas nolīgumas noslēdz. Tātad Itālija, bet ne tikai Itālija. Dalībvalsts, kas ir pierobežā, eh, divpusējs nolīgums slēdz, jo viņām nav patiesībā Eiropas pietiekoši atbalsts šajā jomā. Viņi par to sūdzās, viņi dara visu, ko viņi var padarīt. Un turklāt mēs pavadījām visu rītu sarunās ar Beļģijas prezidentūru, lūdzot e, kopīga Eiropas pieeja, un kā Jakulīno kungs sacīja un Bazutīl kungs un citi, mēs um, lūdzām, lai divpusēji nolīgumi tikti izskatīti, pārskatīti Eiropā. Un tās valsts, kas ir šos divpusējos nolīgumus noslēgušas, Viņām vajadzēs šo Eiropas sistēmu, kas e, sniegs garantijas jebkurā gadījumā dalību valstīm, patvaram meklētāju individuālo tiesību ievērošanai. Borgēcio kungs, divas minūtes. Paldies, priekšsēdi. Esmu krietni pārsteigts un pat vīlies, jo man šķiet, ka tas ir groteski sacīt, ka dalība valsts, dažas dalība valsts vēlas īpašas attiecības ar Lībiju. No visām diskusijām, ko es dzirdēju, es tiešām brīnos, ar kuru tad šādas attiecības var būt, jo migrantu plūsmas vidusjūras reģionā rada eh, plūsmu no šīs valsts. Tātad Itālija iegūst no tā, ka tā ir pārliecinājusi Lībijas varas iestādes eh, pagaidu nolīgumu sastādīt Eiropa ir apiet. Šīs valstīm, šīm valstīm izdevās eh, tieši ar Lībiju runāt. Man nav pierādījumu tam, bet tas ir diezgan smieklīgi varbūt uzskatīt, ka āno Eh, bēgļu organizācijai ir tātad, kas, kas eh, nes upurus, kas migrācijas eh, jautājums ir izsien uz vietas, kas patiesībā riskē savu personīgo drošību. Tātad es gribētu jautāt komisijai, Āfrikas bēgļu problēma ir galvenokārt Āfrikas problēma. Vai tad ir kādas attiecības, vai komisija izdara spiedienu? Mēs dzirdējām par spiedienu, kas tiek izdarīts uz valstīm, kas eh, noslēdz šādas nolīgumus, bet vai tad Lībija ir parakstījusi Āfrikas nolīgumu, bēgļu nolīgumu? Vai komisija izdara spiedienu uz Āfrikas organizācijām? Tie ir viņu cilvēki, tie nav eiropieši. Tātad pirmie, kas pa tiem gadām vajadzēja būt pašiem afrikāņiem. Buzotilkungs divas minūtes priekšsēd. Libijai ir savu taisnība, ja tā saka, ka tai nav ambīcija kļūt par Eiropas dienvidu robežsārgu. Tā ir savu taisnību, ka tā saka, ka Eiropa tai pietiekoši nepalīdz. Tā ir savu taisnību, ka tā saka, ka tai ir uh, ļoti nopietnas problēmas ar savu dienvidu robežu. Mēs to jau sen zinām, pārāk gads jau, un es aicinu komisiju, jautāju komisijai un mans līdzi kungam īpaši, ko komisija gaida palīdzēt eh, Lībijai, eh, lai tā varētu palīdzēt mums. Līdz šim neesam saņēmuši pietiekoši atbildi, ko Barozu kungs gaida, lai dotos uz Lībiju un runātu ar Lībijas varas iestādēm. Es ļoti priecājos, ka Malmstrēms kundze šodien ir runājis ar Libijas ārlietu ministri, bet viņi jau ir amatā kopš februāra. Kāpēc viņi jau eh, vēl nav bijusi Tripolē? Es jautāju komisijai, joprojām jādara daudz vairāk eh, ar Libiju uz vietas, jo mēs vēlamies, lai Libija ar mums sadarbotos, mums jābūt gataviem sadarboties ar Libiju. Par divpusiem nolīgumiem. Es pieņemu kritiku par divpusējiem nolīgumiem ar lielu skepsi. Vairāk iemeslu dēļ. Pirmkārt, Divpusē nolīgumi ir samazinājuši nelegālās e, imigrācijas plūsmas apjoms krietni samazināt, un tas ne tikai ar e, Eiropas Savienības dienvidu e, dalībvalstīm palīdzējuši, kam ir bijis neproporcionāls e, nasts jānes, bet tā ir, e, tie ir simtiem cilvēku dzīves katru gadu, kas slīkst uh, vidusjūrā glābuši. Otrakārt, divpusē nolīgumi ir bijuši visefektīvākais ierocis pret norganizēto noziedzību, kas ir e, pamatā visiem šiem plūsmām no e, Ziemeļāfrikas piekrastiem. Es neesmu redzējis nevienu labāku iniciatīvu līdz šim cīnoties pret e, organizēto noziedzību attiecībā uz šo cilvēku tirdzniecību. Un treškārt, ir ļoti vienkārši kritizēt divpusējos nolīgumus, ir ļoti vienkārši būt pret tiem. Bet es domāju, ka mums būtu jāizvairās no tā, ka mēs kļūtu liekulīgi tie, kas kritizē šos nolīgumus, tad viņiem nav atbildes, ja mēs jautājam, kurš tad nesīs šo atbildību pieņemt šos patraumētājus un imigrants, ka tie dodas uz Eiropu. Jā, lai viņi nāk, bet Itālijā, Grieķijā, Maltā, tikai Dienvidu valstīs, lai viņi paliek. Tā jau nu nevar. Paldies. Paldies, Buzotilkungs, Panceri kungs. Jums uzdevu konkrēti jautājumu, tā kā būtu uh, labi uzklausīt viņa atbildes, mēs dot viņam 30 sekundes un tad atgriezīsimies kons, kom, pie komisijas mans ar visī. Grazie, io ho detto, ho riportato solo quello che è un giudizio. Paldies. Es tikai izteicu viedokli no komisijas puses. Bieži vien divpusējie nolīgumi kavē Eiropas iniciatīvu, bet esmu pilnībā pārliecināts, ka neveiksmīga Eiropas iniciatīva nozīmē, ka būs viss jārisina divpusējiem nolīgumiem. Bet, ja mēs negribam būt divkosīgi, tad daudz šīs valsts, kas parakst divpusējas nolīgumus, domā, ka visas problēmas ir līdz ar to atrisināts. Tā nu ir. Tā daudz valsts uzskata. Turklāt. Es jau jautāju, kā var nodrošināt Eiropas intervenciju ir jādomā par Eiropas politiku, jo mēs nevaram vienkārši darboties kā aizvietotājs. Ja mums ir divpusējs līgums, tad mums par to ir jāuzņemās atbildība, bet ja politika nav pārāk veiksmīga. Nevar būt tā, ka divpusējs līgums ir vienīgais, kas visu nosaka. Ja ir šāds divpusējs līgums, tad tas ir zem Eiropas politikas zemāk par to bet ir ļoti svarīgi, lai mēs panāktu Eiropas iniciatīvu, kas nosaktu visas valsts. Paldies man servicikungam. Jā, es mēģināšu atbildēt. Sākšu angļu valodā. Tīri faktiski jo ir daudzi elementi un kuriem es varu piekrist. Un tas uh, sniedz arī daudz iespēju turpmākam darbam, bet ir faktiski runājot un skatoties uz šiem 400-450 uh, eritrejiešiem, tad mēs runājam par cilvēkiem, kas šobrīd atrodas Lībijā, bet par viņiem nav saņemts ziņas, ka viņi būtu nosūtīti apkārt, viņi ir Lībijā. Nav nekādu pierādījumu, ka kāda dalībvalsts ir nosūtījusi apakaļ uz Lībiju. Viņi ir situācijā, kas nav salīdzināma ar citi situāciju, kur viņi ir tiesīgi saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem nosūtīt apakaļ Mēs runājam par cilvēku grupu, kas atrodas Lībijā. Mums ir jārisina šis jautājums saskaņā ar starptautisko tiesību normām un skatoties, kādas attiecības mums ir ar Lībiju. Bet mums nav neviena instrumenta attiecībām ar Lībiju, tā kā mēs darbojamies saskaņā ar starptautiskajiem instrumentiem. Otrs komentārs par divpusēju nolīgumu. Es vēlētos izmantot ļoti pragmatisku pieeju. Pirmkārt, manuprāt, ja līgums būtu Eiropas līmenī, tas būtu labāk nekā divpusējs nolīgums, jo tas nodrošinātu daudz vairāk lietu, to starp arī solidaritāti. Bet ir jābūt pilnai skaidrībai. Arī šis nolīgums ir izrādījies iedarbīgs jo pēc šīs sadarbības līguma stāšanās spēkā nelegālās grantu plūsmas uz Eiropu caur Itāliju ir apstav, apstājušās. Mēs esam informēti par šo nolīgumu, un tas ir pilnībā saskaņā ar ES tiesību aktiem. Protams, ir slepnā sadaļa, kas nav zināma, bet Atvainojiet, mēs nerunājam šeit par patvērumu meklētājiem, jo mēs nezinām, no kurienes šeit cilvēki ir ieradušies. Es vēlos teikt, ka mums nav informācijas, no kurienes šie cilvēki ir nākuši, un tādēļ nav nekāda pienākuma Itālijā vai kur tam līdzīgi. Šie cilvēki ir Lībijā, un tādēļ mums ir jāskatās, kā pret šiem cilvēkiem izturās Lībijā saskaņā ar ar mūsu politikas nosacījumiem. Tātad, kas mums ir jādara? Pirmkārt, tad, kad viņi teica, ka saskaņā ar sadarbības nolīgumu ir Un es, es jau iepriekš teicu, ka iepriekšējā nāksmē, kur Malstrom kundze sēdās ar Mukamus kungu, doma bija sākt diskutēt par šo jautājumu, tādēļ atvainojiet Basolino kundzi, ka es neatbildēju vakar, bet tagad, kad mēs esam sākuši darbu un Māsrums kunga oktobrī ieradīsies Lībijā un es tur būšu vēl ātrāk, lai sagatavotu sarunas, būs mūsu pienākums jūs informēt par to, kā lietas virzās priekšu. Tādēļ labākā veids, kā rīkoties, būtu izveidot nodaļu par iekšēju politiku Lībijā. Mēs skatāmies uz visus, gan cilvēktiesības, gan cits jautājums. Lībija nav ratificējusi Ženēvas konferenciju, tā ir, bet tā ir parakstījusi Subeba konvenciju, kas liek Lībijai ievēro tos pašus principus, to starp sadarbību ar ANO augsto pārstāvi beigu jautājumos. Lai mums ir līdzekļi, kā izdarīt spiedienu, ja mums ir ES Āfrikas kopējās strateģiskais nolīgums, mums notiks samits augstākajā līmenī starp ES un Āfriku novembrī. Manuprāt, šo ietvaru var izmantot lai atgādinātu mūsu Lībijas draugiem, ka viņiem ir pienākumi pamatojoties uz Āfrikas konvenciju. Tās ir lietas, ko mēs varam darīt, bet labākais, ko mēs varam darīt, ir vēst pārunas ar Lībiju, lai nodrošinātu, ka tas, ko provizoriski nosedz liederīgi, nolīgumu varētu kļūt par ietvaru Eiropas rīcībai tostarp iekļaujot iespēju noturēt diskusiju par to, kā mēs varam palīdzēt patvērumu meklētājiem ievērot mūsu noteikumus. Mēs esam šobrīd tādā situācijā, kad nav tiesiska ietvara ar Eiropu, tādēļ mēs to darām politiskā līmenī, un mēs mēģinām nodrošināt, ka pamat cilvēktiesības iek ievērotas. Un tad es, protams, uztveru, ka kopienas līgums ir labāk nekā divpusējs, bet nu jābūt pragmatiskiem un jāņem vērā, kāda ir patiesā situācija dzīvē. Tas arī kopumā būtu viss. Mēs nepārtrauksim dialogu ar Lībiju, jo tagad šie cilvēki ir atbrīvoti un Tādēļ mēs, mēs joprojām turpināsim darbu pie šī jautājuma. Paldies, ka centāties atbildēt kopumā uz visiem jautājumiem, bet vēl ir palikuši tikai 15 minūtes, un mums ir vēl viens darba kārtības punkts par budžetu. Un mums ir jābeidz darbs 6.30. Es, protams, nevēlos ierobežot Libe komitejas dalībnieku runas brīvību, tādēļ aicinu 30 sekundēs katram no jums izteikties, kas vēl vēlas sūtot jautājumus. Jā, pusminūtes laikā izņemot visus jautājumus par tiesībām, rodas vēl viena problēma, un es vēlētos dzirdēt jūsu viedokli. Lībija ir uzņēmusies starptautiskā policijas lomu, kur tai neviens nav piešķīrs, jo ir kuģis starptautiskos ūdeņos, kas uh, Un tas ir savādāk nekā teikt, ka mēs nelaidīsim cilvēkus pāri savām robežām, bet jūs varat būt suverēni savā valstī, bet problēma ir tāda, ka Lībija veic nelegālus pasākumus, ko tā nedrīkstētu darīt pat spīti visiem divpusējiem nolīgumiem, jo neviens nav devis Itālijai un Libijai tiesības veikt šādus divpusējus pasākumus starptautiskajos ūdeņos. Tavares kungs. Jā, man mūsina tas, ka Mēs nezinām, kurš šie cilvēki ir nākuši, mēs neko nevaram darīt. Dalībvalsts, kas sadarbojas ar Frontex, arī tām ir pienākums sadarboties, sniedzot informāciju. Es aicinu komisiju noskaidrot, kas, kur un kā notika, un, ja nepieciešams, kādiem GPS datiem, mēs to varam izdarīt ar slēgtā sanāksmē, ja nepieciešams. Un es aicinu savas politiskās grupas vārdā Frontexu nākt pie mums un runāt par šiem jautājumiem, jo tas, ka mēs kaut ko nezinām, tas jau nav nekāds pamats politikai. Jā, paldies. Man liekas, komitejiem aicinu pārdomāt, izteikt tos komentārus un iespējams atbildēt rakstiski uz šiem pēdējiem jautājumiem, lai mēs varētu pāriet pie pēdējā darba kārtības punkta. Paldies jums! Bet uh, mums ir ātri jārunā par pēdējo darba kārtības punktu. Tas ir 15. darba kārtības punkts, kur mūs iepazīstinās ar atzinumu par budžetu, un uh, es esmu šīs atzinumu sagatavotājs. Es vēlos pateikties uh, ēnu referentiem, mums bija ļoti auglīga diskusija, un mēs izlēmām, kā turpināt darbu. Un šis uh, atzinuma projekts ir izplatīts, un mēs vēlētos dzirdēt padomas pārstāvi un tad komisiju, un lūdzu izsakaties 15 minūšu laikā. Lūdzu padomus pārstāvi. Ja jūs vēlaties paust padomus viedokli par budžetu, lūdzu, izsakaties, lūdzu. Paldies priekšētāji. attiecībā uz 2011. gadu budžetu. Padomē ir nācies pieņemt dažus diezgan smagus lēmumus, jo ļoti problemātiska situācija ekonomiskajā ziņā. Tāpat ir spiediens no galvaspilsētām mazināt izdevumus rubrique qui, qui, qui vous concerne ou qui concerne plus spécifiquement euh, cette commission Attiecībā uz šīs euh, komitejas iedaļu vēlos teikt, ka mēs strādājām ļoti piesardzīgi un samērīgi attiecībā uh, salīdzinājumā ar budžeta samazinājumiem, kas ir piedāvāti citajās jomās. Mums kā vadošais princips par maksājumu apropriācijām ir bijis izpildes apjoms un rezultāti par iepriekšējiem gadiem. Mēs, protams, apzināmies, ka izpildes apjoms kā pamats uh, aprēķiniem varbūt nav tas labākais veids, kā strādāt. Mēs vēl gaidām jaunu tabulu par budžeta izvērtējumu. Un patiesi izmaiņas būs tikai tad, kad būs kopēji nostājas starp padomi un parlamentu. Un tikmēr mēs ieņemsim tādu eh, piesardzīgu nostāju tajā, kā padoms skata šo jautājumu. tad skatoties kopumā uz trešo iedaļu. Apropriācija līmenis joprojām ir 11,4% apjomā, bet runājot par maksājumu apropriācijām, ir neliels kritums, kuru pamato izpildes līmeņi. Tāda šī budžeta sagatavošanas posmā tāda ir padomas nostāja, kā jau es teicu, varbūt vēl mainīsies. Paldies! Tā, paldies padomēji. Tagad došu vārdu parādu kundzei no komisijas. Paldies priekšādātāji, paldies arī Beļģijas prezidentūrai par sniegtu informāciju. Pats par sevi saprotams, ka komisijai ļoti žēl, ka padome piedāvā šādu līdzekļu samazinājumus. Es eh, ļoti rūpīgi klausījos, ko teica iepriekšējais runātājs, kad viņš teica, ka viņš teica, ka tas ir balstīts uz izpildes likmēm iepriekšējos divos gados, un es vēlos atgādāt, ka šie divi gadi bija pirmie jaunā īstenošanas programmas gadi, un tagad programmas tikai ir sasnieguši savu īsto ātrumu, un šādi samazinājumi mums neļaus īstenot, piemēram, tehnisko palīdzību dažādām programmām. Tajās pozīcijās, par ko atbild iekšlietu un tieslietu ģenerāla direktorāti. Tāpat vēlos pievērst uzmanību, ka samazinājumi uh, tehniskajai palīdzībai arī varētu radīt nopietnas sekas. Piemēram, nesenā līguma par TFTP īstenošanu. Šos līdzekļus mēs izmantojam, lai īstenot 4. un 12. FTP līgumā rakstīto pasākumu finansēšanai. Mūsu budžeta priekšlikums tik ļoti rūpīgi sagatavots, balstoties uz aģentūru lūgumiem un arī uz šo lūgumu padziļināt analīzi. Un mēs jau bijām samazinājuši šo aģentūru lūgumos pieprasīto līdzekļu apjomu. Un šādi tālāk samazinājumi noteikti kaitēs aģentūru plānus. Piemēram, saskaņā ar TFTP Interpol būs plašāks pilnvaras un šo pilnvaru īstenošanai nepieciešama vairāk līdzekļu un tādēļ būs nepieciešams grozīt 2011. gada, 2011. gada budžetu. Tādēļ kopumā vēlos teikt, ka ir jā, ļoti rūpīgi jāpārdomā šis jautājums. Es, protams, saprotu, ka ir jāierobežo izdevumi, Es saprotu, ka ir smaga situācija dalību valstīs, un vienlaicīgi tomēr ir jāatcerās, ka ir jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu politisko un juridisko saistību izpildi, piemēram, iekšlietu un tieslietu jomā, un šādi izdevumu samazinājumi varētu kaitēt mūsu saistībām. Eh, Paldies! Priekšsādātāji nevar sadzirdēt. Jo priekšsādātājiem mums skan mobilais telefons. Tātad mums jāno, jānosaka dažādas prioritātes šai komitejai, ņemot vērā visus šos izmēģinājumu projektus un prognozes. Līdz ar to mums ir nedaudz laika, lai vēl nāktu klajā ar priekšlikumiem. Ir tīpaši ar grozījumu palīdzību to varam darīt. Bet eh, tie komitejas deputāti, kas ir šeit, jau zina, ka ir saņēmuši arī tādu ļoti īsu dokumentu projektu. Tas būs atzinums budžeta komitejai, kas nāks no mūsu puses. Un es ar prieku tāpēc uzklausīšu komitejas locekļu viedokli, skatos, kā mums kundze vēlas izteikties vēl virkni citu deputātu. Par šo atzinam projektu. Nav nu, jau tā, ka mēs runājam tikai par lielākas naudas summas nodrošināšanu konkrētā postenī, bet jautājums ir par to, cik efektīvi šo naudu tērējam. Lielākā daļa budžeta pozīcija uh, ir tādas, ka tur trūkst pamatojumu un varbūt būtu iespējams šo summu palielināt, bet, ja nav atbilstīgi pamatojumi, kāpēc šis pieaugums nepieciešams, kādēļ ir samazinājums, kāpēc ir palielinājums, ja nav izmantot iepriekšējā posmā piešķirtie līdzekļi, un tie ir tie punkti, kurus gribētu saņemt vairāk precizējumu. Un arī domāju, vairāk mums vajadzētu skatīties tieši uz kvalitāti, nevis uz kvantitāti, jūs tā arī šeit rakstāt, ka pilnīgi noteikti budžeta postiņu, piemēram, palielināt, bet tas vēl pilnīgi neko nenozīmē. Trešais punkts, par, tu, par ko jūs runājāt, ka jūs pieprasāt uh, savlaicīgu un precīzu informāciju, piemēram, tādām lietām kā IT sistēmām un tam līdzīgi. Arī šim, šim punktam pilnīgi noteikti var piekrist, bet no otras puses, kā tad mēs varam vienoties par budžetu, kas piešķir 20-30 miljonu eiro SIS 2, kas faktiski vēl nepastāv? Tāpēc gribētu saņemt tomēr sīku informāciju par to, ko tad šīs, šie līdzekļi tiks tērēti pirms sistēmas izmantošanas. Man šeit būtu ļoti bezatbildīgi no mūsu piekrist budžetām un nezināt, kur šī nauda paliek. Jūs teicāt, ka jūs lūgsiet informāciju par to, kur šie līdzekļi tiek tērēti arī no revīzijas palātas. Nu, varbūt jums ir kāda sīkāka informācija par šo punktu. Thank you. Paldies, saka priekšādātājs, nākamais runātājs. Paldies, priekšsādātāji! Lasīju jūs sagatavo atzi, sagatavotu atzinumu projektu, un tur ir minēta īpaša atsauce uz profilakses pārvaldības programmai attiecībā uz teroristiem. Es jau redzēju, ka tur budžets ir palielināts. Nu, tas droši vien tāpēc, ka tiek palielināts arī pilnvars pilsonisko, liber, pilsonisko brīvību jomā. Un tāpēc mans konkrētais jautājums ir šāds, vai jūs ticāt, ka šis pieaugums pelnījums būs pietiekums, lai nosakt visas jaunās kompetences un pilnvars, kas sāks darboties tajā brīdī, kad Lisabonas līgums būs pilnībā īstenots pilsonisko brīvību jomā. Šī programma aptver ļoti plašu spektru dažādu veidu pasākumiem, bet tajā brīdī, kad runājam par sagatavošanās un profilakses pasākumiem attiecībā uz teroristu uzbrukumiem, tad, protams, ļoti svarīgi šeit ir šī atzīmēt šīs jaunās pilnvaras, jaunās kompetences. Ņemot vērā, cik drausmīgs seks var būt teroristu uzbrukumiem, es domāju, šādu veidu sagatavošanās darbiem būs būt, jābūt ļoti plašu spektru. Un, kā jau teicu, tam tālākās sekas un implikācijas ir ļoti sarežģītas. Tāpēc svarīgi mums tomēr turpināt dot palīdzību arī terorismu upuriem. Eiropas upura atbalsta tīkls. Šis uh, tīkls, jāsaka, jau piedzīvo nelāgus laiku šo budžetu samazināja rezultātā. Milzīgi daudz tiek vēl runāts sabiedrība ar to, kā vajadzētu gan piešķirt gan finansiālu atbalstu, gan psiholoģisku atbalstu terorismu upuriem. Es domāju, ka viņa darbs mums būtu jāatbilst. Maden Kampa kungs tālāk. Paldies, priekšsādētāji. Četrīs komentāri. Holandzē mēns teikt, ka nevajag skaitīt cāļus, pirms tie vispār ir izšķīlušies. Un jāsaka, nu, nevar nepiekrist tam, kas tika teikt šai ziņā. Uh, Arī mūsu budžeta kategorijas ir diezgan labi nosargātas padomus samazinājumu priekšā, un, bet nu vēl jau sešu mēnešu sarunas mūs gaida. Otram kārtām piekrīt komisijai arī tajā, kad viņi teica, ka šīs programmas, kas tika aizsāktas salīdzinoši vēlā periodā, nedrīkstētu krist par upuru šiem budžeta samazinājumiem, un gribu atbalstīt Kēlers kundzi kas teica, ka mums ir vajadzīga vairāk, vajadzīgs vairāk informācijas par atsevišķiem punktiem. Ja ir tādas programmas, kas aizsākušās vēlākā posmā, tad viņu budžetu nedrīkstētu pēc tam vienkārši samazināt un nogriezt. Kas attiec 2009-2010 gadu programmas, kas sākās šajos gados, nu, varbūt var saņemt zināmas samazinājumus, bet ne, ne tās, kas sākts vēlākā laikā. Kas attiec uz jūsu ierosinājumiem, atsevišķās jomās mums varbūt vajadzētu nākt klajā ar konkrētākiem priekšlikumiem. Uh, Es zinu, ka Libe savā rezolācijā nevar nākt klajā ar ļoti daudz prasībām, bet varbūt varam tā visam liederīgā veidā ieskļaut arī īsu atsauci uz Stokholmas programmu un Eiropolu. Tie ir tie jautājumi, kur, manuprāt, mums ir jāaizstāv savu nostāju. Un būtu pilnīgi bezjēdzīgi Eiropas parlaments pieņemtu ambiciju uz Stokholmas programmu, bet tāpat laikā nav par, nu, neparedz tā finansējumu. Un tāpēc mans jautājums ir šāds Vai mēs nevaram šā, šos ierosinājumus par specifiskiem punktiem arī iekļaut atzinumā Stokholmas programma Eiropol un vēl viens, nu, ko diemžēl esmu šobrīd piemiesis, runātājs atvainojas. Paldies! To put a final point. Noslēgums. Vēlreiz gribam uzklausīt komisiju. Pavisam īsa atbilde. Lūdzu, izsakāties ļoti īsi, atbildot uz jautājumiem, kas tika izteikti, bija vairāk komentāri par to, vai būtu iespējams palielināt programmu attiecībā uz terorismu un pretterorismu pasākumiem. Nu, varbūt, ka šis punkts pelnīs ad, ad, uzmanību šo diskusiju ietvaros. Paldies, priekšsādātāji! Kas Es ņemu vērā jūsu vēlmi saņemt vairāk informācijas par to, kā notikušas budžeta samazinājumi, palielinājumi. Es gribētu jums atgādināt, ka tajā sadaļā, kas ir statements, jeb ir aprakstīti visi šie pasākumi un arī tur izskaidrot šis variācijas, jeb modifikācijas līdzekļos. Šai dokumentā pilnīgi noteikti ir atsevišķi iekļauts vēl paskaidrojums. Tur arī šo informāciju lielā mērā atradīsiet. Un domāju, ka tā varētu palīdzēt eh, jums saprast, bet varat, protams, arī sniegt jums informāciju rakstiski divpusīgi attiecībā šīm summu izmaiņām, kas attiec uz programmu, kas paredzēta terorisma apkarot, apkarošanai un pilsonisko brīvību aizstāvībai. Es gribētu norādīt, ka mēs jau esam paredzējuši 24,4 miljonu palielinājumu salīdzinājumā ar 2010. gada budžetam nākamgad. Nu, tātad jau ir pieaugums, kas ir salīdzinoši diezgan liels. Uh, šai programmai, kas attiecas uz visu budžetu. Un viss budžets no vienas puses šis budžets tika pārskatīts, ņemot vērā attīstību, aizkavēto attīstību ar, šo, ar šiem projektiem. Un kā jau jūs zinat, eh, tad bija šis Milestone 1, jeb pavērsiens 1 programma. Diskusijas norisinājās pēdējā uh, Tieslietu un iekšlietu ministru sanāksmē un tika nolēmts piesaistīt konsultantu, kur būs papildus budžets vajadzīgs, lai varētu finalizēt šo programmu SIS-VIS. Un, protams, jūs droši vien, jūs, noteikti, jūs pilnīgi noteikti tiksiet informēti par to, kā šīs sarunas turpinās. Uh, Un uh, pilnīgi noteikti detalizētā, detalizēta informācija sniegsim jums pēc tam, kad oktobrī būs notikusi nākamā ministru sanāksme. Tādā vispārīgā veidā var teikt, ka es esmu un mani darbinieki esam gatavi ar jums sadarboties, esam gatavi detalizēt atbildēt uz jūsu jautājumiem. Šobrīd vienkārši vairs nav laika, bet esam gatavi to darīt rakstiski vai tikties ar jums uh, divpusēji. Uh, Uh, acs pret aci, un tad jūs varat uzdot mums visus šos jautājumus. Es turklāt arī vēl gribēju atgādināt, ka budžets, ko esam šobrīd ierosinājuši, respektē visu šo finanšu programmu 2011. gadam, finanšu plānu, un te ir zināma solidaritātes uh, punkti, kur mums šīs programmas bija jāsaskaņo, un tāpēc šai budžetā arī atspoguļam attiecīgos pielāgojumus. Mēs turklāt esam arī ņēmuši vērā izpildes eh, likmi apmērus, bet, kā jau teicu, šogad būs diezgan liela izaugsme tieši šajos jautājumos programmas izvēršanas rezultātā ar jaunajām pilnvarām, un, kas attiec uz aģentūrām, tad jāņem vērā, ka tām piešķiet papildus uzdevumu un līdz atsevišķām aģentūram, piemēram, Eiropal, Frontex, un tāpēc viņiem ir arī jāskatās e, tālāk, kā tas atspoguļojas tālākā darbā. Paldies, saka priekšādātājs. Gribu pateikties tulkiem, un tulki savu darbu beidz. Los minutos de indulgencia. Hemos tomado nota de las observaciones planteadas. Estamos en tiempo porque estamos todavía en fase de enmiendas. Está abierto el plazo de enmiendas hasta el 26 de agosto. Ah, yeah, of course, of course